So, šodien guten. Labrīt visiem, dārgie kolēģi. Sirsnīgi sveicu jūs uh, mūsu pēdējā nodarbinātības komitejas sēdē pirms vasaras pārtraukuma. Personīgi gribētu sirsnīgi pateikties par daudziem labajiem vārdiem un vēlējumiem, kas man sasniedz manas slimības laikā, vai tehniķiem varētu uh, aicināt uh, varbūt pārtraukt savus sarunas zālē. Jā, paldies par uh, tiem labvēlējumiem, ko jūs man nosūtījāt, kamēr biju slims. Gribu pateikt, ka septiņi, astoņi mēneši tas nav īpaši vienkārši būt prom. Un uh, pat, ja es esmu pieredzējis Briselē, es tagad varu saprast, cik dažiem pilsoņiem ir grūti uh, saprast uh, un sekot līdz tam, ko mēs šeit Briselē darām. Kā to mainīt, šobrīd arī nezinu, bet uh, no ārpuses raugoties, uh, um, tiešām ir tā, ka jūs jūtaties ļoti to, tālu un nevar īsti visas detaļas saprast. Tātad vēlreiz sirsnīgs paldies. Tagad par darbu kārtību. Pirmkārt, 11. darba kārtības punkts ir jāatliek mums. To mēs atliekam uz 28. Eh, septembra sanāksmi šogad. Tātad, un tad mums ir eh, šodien, eh, runājot par tulkojumu, ir visas valodas izņemot horvātu un īru valodu, un no Tātad maltiešu valoda savukārt ir tikai no 9 līdz 11.45, bet Davids Kasa izskatās, ka tāpat nav klāt, tāpēc, jā, tad tas mums nemaz nav svarīgi. Un nākamais punkts mēs redzam, ka Anna Sandera kļūs par aizstājēju locekli no pilntiesīgas loceklis, viņa ir klāt, jāsveicījuši šeit. Un, ja pareizi saprotu, ar Konstants Legripa. gripa kļūs par um, pilnvērtīgu um, biedri mūsu komitejā. Bet uh, Mišela Alio Marī uh, atstāja savu vietu kā aizstājēju mūsu komitejā. Un uh, viņa arī atkāpjas tātad, un es nezinu, kas viņu aizvietos. Trešajā punktā ir uh, kas pozitīvi ziņojams. Mums ir uh, ceturtā trialoga uh, rezultāti par kancerogānām un mutagēnām vielām. Tur, acīm redzot, ir panākta vienošanās. Detalizēt par to gan nezinu, bet par to balsosim 30. augustā Empelu sanāksmē. Man ziņoja mutiski, ka trialogs noritēja ļoti veiksmīgi. Uh, Eh, mūsu pozīcijai. Un šeit eh, ir runa par 100 tūkstošiem cilvēku, eh, ko varētu, kuriem varētu aiztaupīt tātad bojā iešanu no dēļ vēža, kancergēnu un mutagēnu vielu dēļ. Marita ir ļoti labi strādājusi, vadījusi sarunas, es sniegs paldies. Uh, Arī personīgi gribu pateikties Maritai un uh, pārējiem vicepriekšsādātājiem par uh, viņu sniegto atbalstu, kamēr es biju prom. Viņi tiešām labi mani pārstāvēja un aizstāja. Nevienmēr tas bija vienkārši un bez konfliktiem arī neiztika, bet uh, man ir prieks, ka viss atkal ir kārtībā. Tad mums ir delegācija uz Tallinu, kuru vadīja Enrika Kalvēžām Bons. Uh, Un ziņojums par šo braucienu ir atrodams dokumentos, par to tagad detalizēti neizteikšos, mums nav šodien tik daudz laika. Pēdējais punkts ir pieejami 21. un 22. jūnija uh, un 29. un 30. māja sēžu protokoli. Vai ir kādi komentāri par šiem protokoliem? Nē, tad. Uh, varam pāriet jau pie ceturtā darba kārtības punkta. Uzņēmējdarbības modeļa arī platforma ekonomikas ietekme uz nodarbinātību un sociālo nodrošinājumu Eiropas Savienībā. Par to šodien runāsim padziļināti. Nodarbinātības komiteja jau uh, kādu laiku strādā pie šī jautājuma, jau mēnešiem ilgi un esam arī devuši savu ieguldījumu Eiropas parlamenta rezolūcijā, kur uh, 15. jūnijā tika pieņemta. Un šodien mēs vēlamies padziļinātāk runāt par šiem jautājumiem, un tāpēc mums ir uzklausīšana. Šodien norganizēta un gribu sveikt četrus ekspertus. Elzbeta Doē, kura mark ir vecākā mārketinga konsultante Sharing Economy Ireland organizācijā. Sirsnīgi sveicu jūs, sveicu arī Oliveru Rūtigu no Unija Eiropa. Uh, kas ir Eiropas pakalpojumu uh, arotbiedrība. Sveicu Steinbruki no OECD, kurš ir atbildīgs par darbtirkus ekonomiku, un arī Mārtinu Rīsaku no Vīnes Universitātes darbtiesību institūta. Sirsnīgi jūs sveicu šeit. Uzreiz bez nekādām liekām ievadrunām sāksim uzklausīt jūsu prezentācijas. Es gribētu jūs lūgt. Uh, izteikties maksimāli desmit minūtes, ne visiem kopā, bet uh, katram ir čet, desmit minūtes. Es ceru, ka ar to pietiks. Eh, um, un uh, es jums arī norādīšu, kad uh, laiks trīs beigsies. Es zinu, kādas ir problēmas. Lūdzu, doja kundzei vārds kā pirmajai. Dāmām priekšroka, lūdzu. Mikrofonu, please. Ieslēdziet mikrofonu. Jā, sirsnīgs paldies priekšsādātāji un uh, labrīt visiem uh, deputātiem, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu pateikties uh, Eiropas uh, parlamenta nodarbinātības komitejai par šo iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā. Man ir liels gods, ka var ierasties un uzstāties. Šī bija iespēja, kas uh, izrietēja no uh, sarunas ar kādu īrijas deputāti. Uh, Mēs bijām kādā ļoti skaistā um, pilsētā īrijā un runājām par skiberīnu. Uh, un tur bija projekts, kas uh, um, pārveidoja uh, kādu vecu ēku, um, tātad kop, kopdarbošanās uh, telpās. Un... Tātad paldies, ka es varēju šodien ierasties Briselē. Un eh, es nesen izveidoju tādu bezpēļņas rūpniecības organizāciju, kas apkopo uh, koplietošanas ekonomikas, jeb dalīšanās ekonomikas operators īrijā. Eh, dalīšanās ekonomikas organizācija tika izveidota, lai varētu uh, diskutēt par tādiem jautājumiem, kā mēs šodien to darām. Uh, Piemēram, e, mums ir e, jārunā par to, kā strādā e, strādājoši 21. gadsimtā un kādam vajadzētu būt drošības tīklam. Un ir vajadzīgi arī pētījumi šajā jomā. Pēdējo četru gadu laikā es esmu aktīvi devusi ieguldījumu dalīšanās ekonomikas situācijas dokumentācijā. Europe, as well as micro-entrepreneurs bootstrapping startup businesses. Spent... Es esmu arī uh, sadarbojusies ar uh, sadarbības ekonomikas platformu um, uh, uzturētājiem un arī uh, dalībniekiem, kas dod ieguldījumu sadarbības ekonomikā. Tie ir cilvēki, kurus tieši uh, ietekmē patērētāja aizsardzības un citi jautājumi. Šodien es um, stāstīšu par savu pieredzi un Sherika Economy Ireland. Uh, biedru pieredzi un par sociālo uh, drošības politiku. Es uh, aicinu veidot tādu skaidru sistēmu, lai visiem būtu skaidrs, kā uh, varam te darboties un kā tas ietekmē sociālo drošību. Mums ir uh, jāpievēršas gan šo ies, uh, jauno izmaiņu uh, iespējām, gan uh, izaicinājumiem. Mums ir jāizmanto tās uh, iespējas, kas ir, lai uh, to pielāgot. Mums vispirms ir jādomā par terminiem. Šodien tiek runāts par platformu ekonomiku, un es esmu teikusi gan sadarbības ekonomika, gan dalīšanās ekonomika. Ir arī citi uh, Eh, termini, eh, piemēram, aplikācija ekonomika un tā tālāk. Eh, tas izriet no tā, ka nav vēl viena termina un definīcija šajā jomā. Lai būtu skaidri, es teikšu sadarbības ekonomika un dalīšanās ekonomika saskaņā ar Eiropas komisijas paziņojumu, kas tika pieņemts 2016. gada jūnijā par sadarbības ekonomiku. Kamēr termini ir atšķirīgi, kamēr um, pilsētas uh, uzskata, ka uh, tas ir pozitīvi, ka ir uh, šāda dalīšanās ekonomika. Um, gandrīz simts cil, uh, uzņēmuma īrijā piedalās uh, dalīšanās ekonomikā. Sharing Economy Ireland ir um, dalībnieku apvienība, un te jūs redzat, kas ir mūsu biedri. Uh, vēlāk, tātad šogad eh, arī eh, citi varēs mums pievienoties un eh, mēs cenšamies iekļaut pēc iespējas vairāk dalībnieku savā organizācijā, lai būtu plašas diskusijas. Smart regulation, opportunity for Ireland and work. Dažās darba prakses tiek apzināts apkopotas, un kā es pieminēju, terminoloģiskā skaidrība var sekmēt diskusijas turklāt, um, ļauj labāk saprast dažādas biznesa modeļus. Tas noteikti var uh, padarīt diskusijas par visnotaļ informatīvām. Pērnā gada decembrī parlamenta pārskats par starpības ekonomiku norāda, ka šī ekonomika nebūtu nav monolīta. To raksturo daudz dažādu biznesa modeļu daudzveidība. Tas rada, zinām, izaicinājumu, kā tad to visu uzraucīt un izmērīt, bet katrā ziņā dod arī jaunas iespējas. Tāpat arī jābūt skatībai par mērogiem, par izmēriem. Dažādas platformas um, dominē šajās diskusijās, un visas platformas nebūtu nav vienādas. Nesenais pētījums um, par um, patērētāju tātad, situāciju šajās platformās rāda, ka um, platformas parasti apmeklē aptuveni 100 tūkstoši cilvēku lielākās daļas platforma ir nelielas vai vidē izmēra. Ir tādi uzņēmumi kā Rent My Dress, kā arī mikro uzņēmumu platformas, kas dod iespēju sievietēm gūt uh, ieņēmumus, eh, tātad uh, eh, iznomājot savu garderobi. Vai citi jauni uzņēmumi, kas jau izdomāt uh, dronus un uh, dažādu citu aprīkojumu. Vēl par skaidrību runājot. Skaidrība par to, kā tad strādā neatkarīgie uzņēmēji. Giga ekonomika arī tāds uh, jēdziens figurē. Tas uh, ap, raksturo darbinieks, kas strādā digitālām platformām, bet ne visi uzņēmēji izmanto aplikācijas, lai popularizētu savu biznesu. 20 līdz 30 uh, ekonomiski aktīvo darbinieku Eiropā un ASV uh, eh, nodarbojas ar neatkarīgu uzņēmēju darbību, un tikai 30% no uzņēmējiem, kas piedāvā savus pakalpojumus, izmanto digitālās aplikācijas. Vairāk kā 90% eh, savus darbus dabūna nevis tiešsaistē, bet uh, eh, fiziskā tiekuma. Nu, dažādu atbalstu pakotņu ieviešana noteikti būtu apsveicama vairumam darbinieku, ja tas nedodētu viņu darbu apstākļu uzlabošanu. Nesenā parlamenta rezolūcija par sadarbības ekonomiku Eiropā vērš uzmanības to, cik liels ir iespējas un plus, ko piedāvā sadarbības ekonomikā arī izceļ izaicinājums, kāda ir pastāv patreizējā šī, šī modeļa attīstības fāzē. Ir svarīgi saglabāt vienot redzējumu, ka esam gatavi kopā strādāt, lai arī izsinātu izaicinājumus, eh, neizlaužot no acīm eh, tos labumus, kādas inovācijas sniedz pilsoņiem, sabiedrībai un kopienai, valstīm kopumā. Daudzveidīgums ir viens no šādiem plusiem, kas dod, dod piekļuvi nodarbinātībai jauniešiem, eh, strimgalviem un invalīdiem. Employment ir tāda jauna platforma, kā Matching Parents, vēl viena platforma īrijā, kas nodrošina iespēju vecākiem labāk piekļuvi tirgumu. Vai arī vēl kāds, kāds jauns uzņēmums, kas nodrošina labāks darba apstākļus sengāviem. Vēl kāda platforma Lielbritānijā, kas uzlabo piekļuvi viesnīcām un, un dzīvokļiem invalīdiem. Ir dažādi izaicinājumi, protams, darbības ar ekonomiku var uzlabot inkluzivitāti daudziem cilvēkiem, bet eh, nu, nevajadzēja pieļaut, ka tas notiek uz eh, citu pilsoņu izslēgšanas cenas. Sociālās aizsardzības organizācijas, arotbiedrības, eh, apdrošinātāji, tie visi ir jāiesaist šajā procesā, lai radītu pēc iespējas labākus sadarbības ekonomikas risinājumus, kas nu, kalpotu 21. gadsimta darbiniekiem. Mūsu institīvas, protams, nav vēl ideāls, tās vēl jāpielāgo, jāpieslīpē, jārod aizvien jauni proporcionāli risinājumi. Nu, piemēram, institīva, kas saucās SMART, kas tika dibināta Beļģijā 98. gadā un tagad piedāvā pakalpojumus deviņās valstīs Eiropā, lai atbalstītu neatkarīgos darbiniekus ar dažādu atbalstu pasākumu pakotni. Vai arī Dānijā līdzīgs uzņēmums, kas dod iespēja digitālu plat platformu dalībniekiem eh, tiešsaistē nodarboties ar visdažādākiem aktivitātēm. Tāpat arī pilotprogrammas, eh, dažādi inovatīvi mehānismi tiešsaistēm, protams, ar noteikti definētiem piekļuvas nosacījumiem un noteiktiem uzraudzības pasākumiem. Rezumējot, eh, ir dažādi ekonomiski, sociāli, kā arī vidas plusi starpības ekonomikā gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, gan valstīm kopumā. Bet, protams, ir zinām izaicinājumi jā, digitālajā ekonomikā. Sharing Economy Island ir eh, uzņēmums izveidots, lai risinātu šos izaicinājumus un kritiskos eh, mēslus, tā sacīja, un lai izstrādātu atbildīgas iniciatīvas. Turpināsim kontaktus ar uh, Eiropas komisiju. Dublinā tiks, notiks īpaši rīkots uh, seminārs. Piedalīsim, piedalīsimies šajā seminārā tāpat kā seminārā Lisabonā pirms, pirms kādu laiku. Un arī uh, Maltā, kur esam piedalījušies. Paldies par uzmanību un uh, labprāt piedalīšos turpmākajā diskusijā. Paldies! Ich bin beeindruckt über die Punktlandung, was die Zeit angeht. Jā, jūs ļoti precīzi ievērojāt uh, uzstāšanās laiku. Tas bija tiešām iespaidīgi. Jā, tagad ar austiņām droši vien jūs man sapratīsiet. Paldies! Tagad uh, došu vārdu Oliveram Rotikam. Uh, un Eiropa vārdā sniegt savu pozīciju. President, thank you very much. Priekšsādātāji, liels paldies un uh, gribu pateikties Empil komitejas deputātiem, dot man iespēju, ka devāt man iespēju runāt un paldies arī par labo diskusiju, kas mums bija pagājušā gada laikā par šo ļoti svarīgo jautājumu. Es esmu arotbiedrību cilvēks, tāpēc ceru, ka tiešām varēšu ievērot laiku, bet esmu arī vācietis. Uh, Es gribēju to nedaudz uh, ielikt kontekstā, gan eh, šo jautājumu, gan arī uzsvērt dažus elementus, kas mums kā arotbiedrībām ir svarīgi, lai šo eh, jautājumu skatītu nodarbinātības un sociālās drošības um, viedokļi. Un Eiropa um, skatījumā Galvenais izaicinājums ir, kā nodarbinātība, sociālā drošība. Um, šeit ir zudis tāds standarta biznesa un darba organizācijas modelis un platformas, par kurām mēs tikko dzirdējām, ir tikai viens piemērs. Ko es redzu? Es redzu trīs galvenās tendences, kas mums ir jāņem vērā. Pirmā ir tāda, ka uzņēmumi um, um, aizņem aizvien mazāku daļu no uh, vērtību ķēdes. Viņi darbojas pār robežām un sniedz pakalpojumu saviem klientiem. Un trešais punkts ir tāds, ka uzņēmumi darbojas aizvien um, mazāku darbinieku skaitu. Tas nozīmē, ka kas viņiem ir vajadzīgs, kā ieguldījums, uh, to papildina uh, uz darbinieku uz laiku, pašnodarbinātie un uh, apakšuzņēmēji. Rezultātā ir tāds biznesa modelis, eh, kas visu laiku mainās, eh, nepiedāvājot regulātoriem īpaši daudz eh, pieturas punktu, un arī arotbiedrībām ir grūtāk iesaistīties. Un būtībā šajā biznesa modelī ir mazāka atbildība, gan geogrāfiski, gan funkcionāli. Jā, nu mēs varbūt varam apmaldīties visās šajās uh, um, sistēmās un biznesa modeļos, bet tā, tie jaunie raksturlielumi, ko mēs uh, redzam, patiesībā ir jau uh, sen zināmas metodes, kā apiet regulējumu un eksploatēt uh, strādājošos. Um, tās ir izmantots uh, uh, iepriekš un tās ir arī uh, um, ierobežotas. Mēs varam to darīt ar nacionāliem un uh, starptautiskajiem uh, likumiem un arī starptautiskās darba organizācijas ko konvenciju Un mēs varam izmantot arī veselo saprātu. Pagājušajā mēnesī mūsu organizācija bija iesaistīta Bangladešas eh, darba drošības un ugunsdrošības eh, nolīguma atjaunošanā. Mūsu uzdevums tātad bija nodrošināt, lai visiem strādājošiem būtu drošas darba vietas. Tagad pie tādiem abstraktākiem piemēriem. Um, ja pašnodarbināts būv uzņēmumā eh, darbinieks, strādnieks, tātad um, Um, iet bojā, vai tas ir uh, jautājums atrošināšanai vai vienkārši tas ir bankrots. Un eh, runājot par bērniem, kas eh, dalās dalīšanās ekonomikā, vai eh, kāda likumdošana tur ir piemērojama. Tagad par dažiem jautājumiem, kas būtu jāapdomā, balstoties uz to, ko ir snieguši mums mūsu biedru organizācijas. Pirmkārt, par strādājošiem. Pirmkārt, un tas ir pats svarīgākais, ka viltus pašnodarbinātie ir, tiek bieži vien nepareiz kategorizēti. Eiropas Savienībā mums ir jācīnās pret viltus uz pašnodarbinātību un jānodrošina, lai darba likumdošana un drošības standarti tiktu pilnībā ieviest. Un, lai to izdarīt, mums ir vajadzīgs spēcīgi, spēcīgas darba inspekcijas, un daudzās valstīs tām ir pārāk maz resursu. Otrakārt, mums ir vajadzīga plašāka un iekļaujošāka darba ņēmēja definīcija uh, jāiekļauj arī pašnodarbinātie un tiešais platformā strādājošie. Uh, un tur mēs varam ņemt eh, vērā dažādus standartus, un ko mēs kā arotbiedrības nevēlamies, mēs nevēlamies atsevišķu kategoriju ar uh, samazinātām tiesībām, un ko es dzirdēju vakar, kas tiek piedāvāts apvienotajā karalistē, tas, mūsuprāt, iet nepreizajā virzienā. Pārējie četri jautājumi attiecas uz darbdevējiem. Treškārt, pašnodarbinātajiem būtu jāpieņem, ka uh, Eh, pastāvdarba attiecības un pierādījumu pienākums būtu jāpērš, proti, ka klientam ir jāpiedāvā, eh, jāpierāda, ka viņš nav uh, nodarbinātājs. Ceturtkārt, uh, tiešsaistes platformas bieži vien ir kā tādi darba devēji. Tādu funkciju viņi pilda, un tā tie arī būtu jākategorizē, un mēs to varam uh, darīt tā, kā tas ir uh, um, ar pagaidu darba aģentūrām risināts, un mēs varētu ņemt arī vērā to situāciju, uh, kad tiek pieņemta apakšuzņēmēji, piemēram, darbā. Piektkārt, mēs redzam, ka daudziem darba uh, Eh, ņēmējiem ir vairāk nod, eh, darba devēji, vairākas platformas, piemēram, tāpēc ir jābūt kopīgai atbildībai, lai nodrošinātu eh, visu strādājošo tiesības. Sestkārt, likumdošana ir nepieciešama, lai ieviestu to, ka darba ņēmēji, um, tātad par darba ņēmējiem tiek maksātas sociālās iemaksas, uh, lai darba devēji to darītu, un šeit arī jāraugās uh, kā uzņēmumi varētu dot ieguldījumu ne tikai sociālās eh, aizsardzības sistēmās, kur eh, darbņēmēji strādā, bet eh, arī tajās valstīs, kam darbņēmējs sniedz pakalpojumus. Un visbeidzot par darbņēmēju tiesībām. Uh, Tas ir septītais, un tas ir viens no svarīgākajiem punktiem arotbiedrībām visiem darbņēmējiem, neskatoties uz viņu nodarbinātības status, vai viņš ir nodarbinātais vai eh, pašnodarbinātais, viņiem ir jāgūst labums no sociālās aizsardzības schēmām un arī jāievēro darba likumdošana. Ir jābūt minimālajai algai, nevar būt tā, ka um, pašnodarbinātais saņem vienu eiro stundā, piemēram, ja noteikti ir astoņa eiro kā minimāla alga. Ir jābūt eh, pieejai arī mūža izglītībai un apmācībai sabiedrībai. Astoņi eh, pulcēšanās brīvība vienalga, vai viņš ir pašnodarbētais vai nē, eh, viņam ir tiesības būt pārstāvētam eh, arotbiedrībā, piedalīties arotbiedrībā un būt daļai no darba koplīguma. Un uh, algas un uh, darba apstākļi bieži vien ir uh, galvenie punkti darba kopnīgumos. Te nav runas par cenām, pakalpojumiem. Līdz ar to tas nav jautājums, kas būtu jārasina uh, Uh, iestādēm. Tas ir darba kopīguma tiesībās, tas ietilpst. Un desmitais punkts ir tāds, ka mums ir vajadzīgas spēcīgas darba inspekcijas. Tām pietrūkst resursu, un mums ir jāraugās, kā darba inspekcijas Eiropas Savienībā var iekļaut pārobežu sadarbības ietverā, vai arī mēs varbūt varētu apsvērt tādu iespēju izveidot Eiropas darba inspekciju un mums ir eh, jānodrošina, lai sociālā aizsardzība pielāgotos jaunajiem apstākļiem. Mums ir jādomā arī par nedrošiem darba apstākļiem, kur ir dažādas iespējas pārlikt biznesa risku uz darbņēmējiem un izvairīties no sociālo iemaksu veikšanas. Eh, darba eh, dzīvei ir jāļauj cilvēkiem dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, Eh, ir jānodrošina tas, ka darbs cilvēkiem nodrošina ilgtermiņa perspektīvas un stabilitāti. Jā, varbūt, ka mūsdienās vairs nevar atrast vienu darbu un tad tajā visu dzīvi strādāt, un tomēr stabilitāte ir jābūt. Un visbeidzot par platformām. Vairāk kā pirms desmit gadiem un Eiropa un uh, Eh, darba devēji um, strādā pie priekšlikuma par uh, pagaidu darbu aģentūrām. Mans piedāvājums ir platformām eh, veidot sociālo dialogu ar arotbiedrībām, lai pienācīgus standarts piedāvātu Eiropas darba ņēmējiem. Tas ir sociālā modeļa daļa, tas ir subsidārāts jautājums. Darīsim to kopīgi. Uh, Eh, citām iesaistītajām pusēm, ar Eiropas parlamentu, bet es domāju, ka sociālajie partneri šeit spēlē izšķirīgi svarīgu lomu. Panāksim progresu šajā jomā. Paldies! Recht herzlichen Dank. Das war doch. Lielas paldies. Eh. Nu, tā, tā um, kompakta un, un uh, labi norunāt. Nu, es zinu, par ko, par, par ko es runāju personīgi. Labi, tad eh, Stīns Broke. OECD pārstāvis, kā nākamais uzstāsies, lūdzu, vārds jums, jūsu prezentācija. Labu rītu! Paldies, ka uzaicināt man tiešām priecājos šeit būt. Mēģināšu no savas puses paskatīties uz šo problemātiku, jo sevišķi par sociālajiem apstākļiem platformu strādniekiem, jeb nodarbinātiem. Nu, daži ievadvārdi. Platforma ekonomika. Pirmkārt būtu jāuzsver, ka Pagaidām šis ekonomikas īpatsvars kopējā ekonomikā relatīvi zems. 0,5 līdz 5% dažāds aplēs lēš, bet eh, arī definīcijas, protams, atšķiras. Atšķirībā no konkrētās valsts, no termiņiem, no, no dažādiem citiem apstākļiem. Bet eh, viss aplēs liecina par to, ka šī, šis ekonomikas īpatsvars tomēr nu, ir diezgan zems. Tomēr šis ekonomikas paveids savu pieaug. Šajā grafikā jūs to redzēt. Piecas lielākās eh, um, tiešsaistes eh, platformas, jūs redzējāt, kā darbinieku skaits tajās aizvien pieaug katru gadu. Arī vakances, eh, kas tiek izsludināts un kas tiek aizpildīts, eh, tiek izsludināts un aizpildīts diezgan strauji. Bet patiesībā šeit mērījums veikt ir sarežģīti, trūkst datu. Vairums pētījumu par darbu tirku un, un arī mājasēmniecībām, uh, Ehm, nu, tā īsti neņem vērā platforma ekonomikas un, un eh, arī amnestīvē dati par nodokļiem un, eh, un tam līdzīgām lietām adekvāti nenoklāja šāda tipa darbiniekus. Tā kā ir daudz nezināmo. Mēs nezinām patiesībā, kas tad ir šie darbinieki, mēs nezinām, ko tie dara, un nezinām, kur tie strādā. Nezinām, vai viņi paši apzināti izvēlējušies šādu darba veidu, vai viņi to, teiksim, dara tikai brīvajā laikā, vai tas ir viņu pamata uh, darbs, vai tas ir tie papildus ienākumi un cik tie ir lielieši ienākumi. Šādas tādas indikācijas mums rīcībā jau ir, un tomēr jāsver, ka paši šo platformu ekonomiku pagaidām zināms visai maz. Tā kā, domājot par politiskajiem pasākumiem šajā jomā, tam jāpēja piesaistīts. Tas gan nenozīmē, ka nav jādara nekas, jo ja vēlos uzsvērt, ka Nu, šī nav tāda izolēta, um, atsevišķa problēma. Ar šiem jautājumiem mēs esam uh, strādājuši jau kādu desmitiem. Šajā grafikā jūs redzēt um, OECD vidējos tātad datus, ja, pašnodarbinātiem. Uh, 15,6% pašnodarbinātie, 16% no, no darba spēka strādā daļai darba slodze un 13,5% pagaidu darbu. Tie, tas ir um, tas diezgan būtisks lielas uh, strādnieku kategorijas, darba ņēmēju kategorijas, un viņiem grūti nodrošināt adekvātu sociālo aizsardzību, kā arī, lai viņi balstītu savu klausību, lai viņiem būtu adekvāts iemaņas. Un daudzas no problēmām, kur, kuras risinām šeit, eh, attiecas uz platformu ekonomiku arī zem. Nu, kā es sacīju, koncentrējušos uz sociālo aizsardzību, un, un, un šī, šis eh, um, saits bija domāts ar animāciju, diemžēl šī animācija šeit nestrādā, bet lai nu kā, sociāla aizsardzība. Ir jānošķir um, likumā paredzētā sociālā aizsardzība un likumā, protams, uh, darbiniekiem, darba ņēmējiem ir jābūt uh, piekļuvēji dažādām tiesībām, tā skaitā arī pašnodarbinātiem un, un daļai darba strādniekiem. Uh, Nu, bet uh, likumos pārcēlās prasības ir daudz atšķirs. Pie, piemēram, darbinieki, kas strādā pēc izsaukuma, un kuriem nav laika līguma un tā, tā, un tā tālāk. Gan pēc, pēc likuma daudzās valstīs viņiem nepienākas noteikti aizsardzības veidi. Šeit jūs redzēt uzskatījumu dažādas valstis un uh, kādi uh, sociālie pabalsti dažādām darbinieku kategorijām ir pieejami. Zaļais maidiņi norāda, ka mēs koncentrējamies uz pašnodarbinātiem, jo vairums platformu, strād, platformu strādnieku, darbinieku ir platformu pašnodarbinātiem. Un šeit jūs redzat zaļais maidiņi nodrošina, kur ir mm, likumā paredzētajā kārtībā pilnā aizsardzība nodrošina šiem darbiniekiem tāpat kā, nu, tās varbūt parastajiem darbaņēmējiem. Tālāk gaiši zaļā krāsa norāda, ka šīs tiesības ir brīvprāt, var piedāvāt darba devējs, bet arī nepiedāvāt. Tālāk dzeltenās sēņas nu, norāda to, ka piekļuvi šīm tieslībām vai sistēmām ir tikai daļēji un varbūt ne visi pabalsti gan dāsni. Un visbeidzot sarkanās sēņas norāda to, ka šo tiesību vispār nav. Te būtu jāuzsver lūkas. Domājot par uh, veselības pabalstiem un tāpat uh, arī par uh, cita veida pabalstiem eh, pašnodarbinātieši nodrošināti diezgan labi. Par savām tiesībām neveic tik labi. Somija, Zviedrija nodrošina gan izpilnu aizsardzību, un eh, platformu darbiniekiem ir pieejamas gan arī tādas pašas tiesības kā parastiem darbiniekiem. Citās valstīs tā nav. Tad mēs runājam par lietu juridisko pusi, par likumā paredzētajām tiesībām, bet tas nebūtu nenozīmē to, ka praksē šī piekļuva visur ir nodrošināta. Kādēļ? Un nu, tādēļ, ka ir dažādi noteikumi. Varbūt jūs nenostrādājat pietiekami daudz stundu, lai jums būtu šīs tiesības, varbūt eh, jūsu atalgojums nav pietiekams, vai arī varbūt neesat veikuši visas sociālās iemaksas. Un tādēļ ne visiem darbiniekiem ir pieejama efektīva piekļuva sociālās aizsardzības sistēmai. Un te lūk, nesenie komisijas dati liecina par to, ka 55% eh, pašnodarbināto viņiem nav pieejams eh, bezdarbnieku pabalsts, 38% veselības aprūpas pabalsts Un, ja mēs runājam par pašnāvinātām sievietēm, tad te jau vai pusē no šīm sievietēm nav pieejama um, mācība, bērnu kopšanas pabalsti. Ļoti bieži tādēļ, ka šie cilvēki var neatbilst noteiktiem kritērijiem, varbūt, bet reizēm ir uh, runa par neformālu darbu, un cilvēki varbūt nemaksā godīgi visus nodokļus. Un, nu, mēs beidzot, ko tad mēs varam darīt lietas labām? Nu, šeit vēlos runāt par divām lietām. Uh, Pirmkārt, kā tad tā sacīt salabot pastāvušās veselības aizsardzības sistēmas, kā tās uzlabot, nu, te var darīt virkni lietu. Mēs zinām, ka platforma ekonomikas gadījumā, nu, varbūt mēs, mēs runāsim par jaunu veidu nodarbinātības tikai, ne tikai platformas sektoru. Mēs zinām, ka bieži vien darbinieki netiek pareizi klasificēti. Mēs zinām, ka darba devēja eh, nepareizi viņas klasificē arī zinu pašu darba ņēmēju to dara. Nu, tam ir dažādi iemesli. Dažās valstīs ir skaidrs iniciatīvas, tāda nodokļu iniciatīvas, vai kādi, kādi citi tiesība akti, kas dod tā, tādu impulsu, stimulu nepareizi nokvalificēt darbinieku, lai viņš pats uzņemtu sociālo atbildību un ar nevienu nebūtu nekas jādara. Nu, tā jāizvairās. Jāmazina šīs atšķirības, eh, kuras nevēlas dot eh, tādus negatīvus stimulus darbinieks nepareizi klasificēt. Reizēm ir problēmas ar, um, ar uh, tiesisko regulējumu. ASV, uh, piemēram, nu, tiek runāts par, par to, ka klasificēt uh, kādus darbiniekus ir kā mēģināt kā aplielikt kvadrātā, nu nevienmēr tas ir iespējams. Un līdz ar to ir nepieciešams speciāli pie tiesību aktiem, varbūt papildus kategorijas varbūt veidot, un nezinu, vai tas atrisinās visas problēmas, ar kurām um, juridiskā rakstura problēmas var saglabāt tiešā kārtā. Varbūt jāsver, ka pat uh, tur, kur regulējums ir pietiekami skaidrs, ir nepieciešams nodrošināt tiesību aktu īstenošanu, ieviešanu, jānodrošina, lai pastāvšās normas uh, tiktu īstenotas, un tas varētu nozīmēt arī kādus soda mērus, um, soda naudas, ja dažā, daudzās laibvalstīs, ja patiek fiksēt pārkāpumu, tad uh, par to darba devējiem nekas, uh, nekas nedraud. Es koncentrējos eh, pārsvarā uz darba devējiem šeit, bet nu, nav jau runa tikai par, par to, ka būtu problēmas ar darba devējiem. Reizēm ir darba ņēmēji pa, paši veids kāds pārkāpums. Platforma ekonomika aizvien, aizvien neformālāk. Ir jācīnās par to, lai tiktu deklarēti ienākumi, tiktu maksāti nodokļi. Šīs platformas nevienmēr viss eh, iekļaujās pilnvērtīgi nodokļu sistēmās. Visbeidzot, eh, runājot par šo sistēmu uzlabošanu līdztekus nodokļu un klasifikācijas jautājumiem. Jānodrošina, lai šiem darbiniekiem tomēr tik būtu pieejama adekvāta sociālā aizsardzība. Un te no vienas puses būtu jāuzlabo likumā paredzētā piepļuva un, un likuma, likuma normas, un otrs puses arī efektivitāte. Ko, ko mēs varam darīt lietas labām? Mēs varam paplašināt pastāvošās sociālās aizsardzības schēmas, lai tās attiektos arī uz tādiem nestandārtu darbiniekiem, platformu darbiniekiem. Nevienmēr nu, tas ir iespējams. Tādā gadījumā ir izstrādāt īpašas schēmas, Nu, gal galā pašnodarbinātajiem, piemēram, māksliniekiem vai lauksaimniekiem ir īpašas šādas schēmas, nu, varētu šādas īpašas schēmas izstrādāt arī šāda tipa darbiniekiem. Visbeidzot, mēs varam papildināt sociālās aizsardzības schēmas ar brīvprātīgām iemaksas schēmām, lai visiem būtu, nu, tāds zināms aizsardzības tīkls. Vēl par piekļuvas efektivitāti. Ja cilvēki neatbilst minimāliem kritērijiem, nu, jānodrošina tomēr kaut kāda minimālajā atbalsta viņiem būtu pieejama. Tāpat arī var pielāgot un, un pieslīpēt pastāvošās schēmas jaunajām darba formām, piemēram, pie, pielāgot nu, dažādus sliekšņus, kritērijus, kas cilvēkam jāizpēd, lai piekļūtu sociālās aizsardzības sistēmē. Vispēcot jānodrošina, lai visas sociālās aizsardzības tiesības būtu pārnesamas, lai cilvēks mainot darba vietu, nezaudētu savas tiesības. Un nu, tik tālu par sociālās skaņu uzlabošanu. Un savu eh, pēdējo minūti, kas manā rīcībā, nu varbūt nedaudz to pārsniegšu, izmantošu, lai runātu par pastāvošo sociālo tīklu un sistēmu aizstāšanu. Tiek runāts daudz par, par pamatienākumiem, pamatienākumu nodrošināšanu, daži tā valsts ar to eksperimentē. OECD mēs esam publicējuši politikas dokumentu par šo jautājumu. Tur skatāmies, cik eh, tad būtu jēdzīgi, jāpeln šādu pamatienākumu konceptu ieviest. Nu, daudz, tam ir daudz plusu. Nu, pirmkārt, šī schēma būtu vienkārši. Neviens netiktu atstāts uh, aiz borta, tā sacīja, visiem pienākums un zinām, aizsardzība. Sistēma ir mazāk tāda paternālistiska, tā sacīt, un jādomā par to, kurai, kādai personai kas pienāks. Un, nu, visbeidzot, tā, tā pat arī tiek mazināt stīgma, ar ko saistās sociālo pabalstu saņemšanu. Bet, protams, eh, te ir nopietnas barjeras eh, pamatienākumu schēmas ieviešanai un, protams, acīm redzamākā barjera ir izmaksas. Mēs aplēsām, kā jau visi pastāvošie pabalsti, varbūt izņemot eh, um, invaliditātes atbalstus. Ja mēs paņemtu visu naudu, kas tiek izmaksāts sociālās pabalstos, un mēs to vienlaicīgi sadalītu cilvēkiem kā pamat ienākums, nu tad eh, šis pamat, šie pamat ienākumi būtu daudz zemāk par izteiks minimumu. Tā kā, lai paceltu šo, šos pamat ienākumus, uh, Nu, adekvātā līmenī, tad tas izmaksās valstī daudz vairāk, un, protams, eh, tas nozīmē vai nu, nu celt nodokļus, vai meklēt naudu kur citur. Un vēl runājot par pamatienākumiem, jā, jāatzīmē, ka ieviešot šo schēmu būs gan ieguvēji, gan zaudētāji. Un mūsu aplēs rāda, ka tie, kas ieguvē, pamatā būtu vidus šķira, ja viņi tāpat nesiem nekādus uh, pabalstus, bet zaudētāji būtu tie, kas uh, saņem pabalstus tagad, nu, piemēram, viņi to ir vecāki. Nu, visbeidzot, uh, Vēlos nu, uzsvērt, ka es koncentrējos uz sociālo aizsardzību, bet šeit, protams, ir daudz citu jautājumu. Iemaņas, tāpat arī darbinieku valsts arobiedrības, tā sacīt, un daudz kas cits. Paldies par uzmanību. Paldies par minimāliem ienākumiem. Mēs strādājam pie ziņojuma. Nākamā mēneša sākumā par to sāksim šeit runāt. Par uh, ekspertiem uh, runāt varbūt arī tad jūs varat piesaistīt domāju, par, par šo jautājumu. Tālāk Mārtiņš Rīsāks, eh, vienas universitātes eh, eh, darba tiesību profesors. Paldies. Um, man ir prieks, ka ir tik daudz tūku, ka var runāt vācu valodā. Es to visu nosaucu par platformu ekonomiku, un tas ir arī kaut kas, ko es sapratu no ielūguma, ka šeit terminoloģija oficiāli Eiropas Savienībā uh, atšķiras. Tātad eh, parasti tiek runāts par sadarbības ekonomiku, un es domāju, ka tas ir svarīgi. Mēs runājam par to, kā tas tiek uztverts, un uh, tur, kur vēl nav izveidojusies vienota terminoloģija, protams, ir cīņa par uh, vārdiem. Uh, Un tad ir atšķirīgs šis skatu punkts, runājot par sadarbības ekonomiku, tad eh, ir ļoti tāda pozitīva konotācija, un tad, kad mēs runājam par eh, platformu ekonomiku, tas nav īsti negatīvi, bet tomēr eh, centrā ir cits elements, proti, ka šeit ir starpnieki, un tas ir tas svarīgais. Kad mēs runājam par gigekonomiku, tad tas nedaudz kritiskāk tiek vērtēts, jo tur ir tāda sadrumstalota situācija. Es domāju, ka šo te fenomenu vajadzētu skatīt tādā plašākā kontekstā, un es gribētu sākt ar to, ka pārāsti, kad mēs runājam par jaunām darba formām un inovācijām un jauniem biznesa modeļiem, tad Daudz kas no tā, ko mēs šeit redzam, ir inovatīvs un jauns, un ir jauni elementi, kas ir ļoti pozitīvi visiem iesaistītiem, bet ir vēl viens elements, kas ir uh, jāuzsver, un tie ir nodarbinātie, un nodarbinātības apstākļi bieži vien ir ļoti slikti, un uh, šie nedrošie, nedrošās darba vietas, tas nav nekas jauns, un uh, eksploatēt, uh, un pēc iespējas vairāk prasīt no darba ņēmējiem, tas arī nav nekas jauns. Un tāpēc es gribētu pievērsties šiem te negatīviem aspektiem, kas attiecas uz darbņēmējiem. Es domāju, ka var nošķirt diva veida nodarbinātību, un tas vienmēr tiek uzsvērts, ir pašnodarbinātie kas paši strādā, paši nosaka savu darbu veidu un ir darba ņēmēji, kuri iekļaujas kādā uh, organizācijā un kas cits nosaka, kā viņi strādā. Un to, ko jau teica iepriekšējais runātais, mēs redzam, ka ir tāda tence, tendence uz um, daļlaika darbu, uz uh, ierobežot laika līgumiem, uz starpniekiem. Uh, un uh, darba aģentūrām, un uh, tādas ir tendences. Un platforma ekonomika mēs varam redzēt vai skatīt kā uh, tādu uh, vēl vienu veidu, kā pārlikt riskus uz darba ņēmējiem. Proti, risks, ka nebūs darba, uh, ka tieši šim cilvēkam nevar atrast darbu. Un to mēs redzam jau oficiālās uh, um, oficiālās darba attiecībās arī, ka ir šie nulles stundu līgumi, bet cilvēkam vienmēr jābūt pieejamam. Un to arī parāda platforma ekonomika. Tā darbojas tikai tad, ja divi būtiski elementi ir nodrošināti. Pirmais ir tas, ka ir daudz cilvēku, kas ir manā rīcībā, lai man vienmēr kāds būtu, tad, kad man ir vajadzīgs šis pakalpojums, lai būtu kāds, kas to arī sniedz. Un mēs redzam, ka Mm, tas ir viens no tiem ļoti inovatīviem elementiem šajās platformās, ka tiek panākts uh, tas, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas ir gatavi sniegt uh, pakalpojumus, un ir liela elastība. Un otrais, uh, kas te vēl nebija minēts, netika minēts, un tas ir ļoti svarīgs elements, tā ir digitālā reputācija. Tātad kvalitātes kontrole, uh, un uh, uzticība tiek vērtēta kolektīvi, un to dara klienti, kas kopā lieto šos pakalpojumus. Un tas aizstāja šīs pastāvīgās darba attiecības. Un uh, šie cilvēki ir atkarīgi no šīs digitālās reputācijas, un tas ir viens no elementiem, ko nedrīkst aizmirst, tad, kad uh, šeit uh, domājam par to, ka te ir runa par tādiem kā pašnodarbinātajiem. Tātad es citēšu divas lietas. Viens ir no platformas, kur tiek teikts, ka pirms interneta bija grūti atrast uh, kādu, uh, kurš desmit minūtes varētu tavā labā pastā, um, pastrādāt, uh, un pēc tam viņu var palaist brīvībā, bet ar tehnoloģijām tas ir iespējams. Tas, manuprāt, labi ilustrē arī to, ko es teicu iepriekš par platformu ekonomiku. Uh, Ja mēs tagad no vienas puses eh, darba tiesību likumdošanu, sociālās eh, apdrošināšanas eh, likumdošanu otras puses apskatām, tad mēs redzam, ka daudz problēmas nav jaunas. Pirmā ir klasifikācijas problēma. Vai cilvēki, kas tur strādā, tiešām ir pašnodarbinātie, kā lielākā daļa platforma uzsver, vai viņiem tiešām ir darba attiecības? Es domāju, ka šeit ir jānošķir uh, Uber, eh, citi transportēšanas dienesti, eh, tur tas tiek eh, uzsvērts. Piemēram, apvienotajā karalistē ir šeit ģenerālprokurāra lēmumi un tur viņi tiek uzskatīti par pašnodarbinātajiem. <clears throat> Un tad ir arī citas platformas, kur virtuālajā telpā notiek darbs un uh, Tādējādi ir ļoti grūti nodrošināt darba tiesības. Tur nevar saprast, kādas tiesības tad būtu jāpiemēro, kur cilvēks var sūdzēties. Un trešā lieta, kas tagad pieaug, ir uh, šie te pakalpojumi, kas ir saistīts ar mājasēmniecības darbiem. Un tur um, arī ir zināms problēmas. Otrais jautājums, kas tie ir jāuzdod, ir, <clears throat> kas tad tiešām ir darba devējs? <clears throat> Mums ir jānoskaidro, kādas ir uh, kompetences, kāda ir atbildība un uh, Um, jā, arī uh, šeit jau ir līdzīgi modeļi, un no tā var kaut ko mācīties. Un uh, otrais, kas vēl ir ļoti svarīgs, eh, un tas arī tika pieminēts, uh, ir. Uh, darba devēju koncepcija un uh, kur tad uh, ir atbildība. Tas ir jāraugās, kurš uh, E, nosaka algu, kurš nosaka minimālo algu. E, un uh, ir jāskatās, kādās attiecībās ir šie darba devēji un darbņēmēji. Kas attiec uz stratēģijām, ja mēs paraugāmies uz darba tiesībām, šeit varētu būt trīs stratēģijas. Pirmā jau tika minēta kā visu laiku parādās, eh, jautājums ir, vai mums ir vajadzīga tāda starp kategorija, vai tas, kas šeit notiek, vēl ietilpst kādā no mūsu līdzšinējām kategorijām. Par to ir jāsaka arī, pat šī starp kategorija nav jauna. Lielākā daļa valstu, kas ar to ir eksperimentējuši, piemēram, Vācija, uh, Eh, starpkar laikā tas tika ieviests un pēc tam pēckar laikā tas tika paplašināts. Apvienotie karalistē eh, tas ir relatīvi jauns jēdziens, bet arī jau pirms tam tas eh, radās, pirms platforma ekonomika vēl bija. Jautājums ir, vai tas mums ir vajadzīgs. Gribu atgādināt, ka uh, bija zaļā grāmata par to, kā modernizēt darba likumdošanu, un tur tika uzdots jautājums, vai mēs arī Eiropas likumdošanā vēlamies eh, tādu starpkategoriju, bet eh, no tā atteicās, jo eh, dalībvalstis to negribēja. Un otrais, kas man šķiet tāds acīm redzams, un to arī arotbiedrības pārstāvs pieminēja, proti, vai mums uh, nevajadzētu darba ņēmēju jēdzienu pārdefinēt, jo tas jau nav pašmērķis, tas arī nosaka, kuram ir tiesības saņemt aizsardzību un kāda veida aizsardzība ir vajadzīga. Un te mums ir jājautā, vai tas, kas līdz šim mums ir Eiropas tiesībās, vai ar to pietiek, runājot par darba ņēmēju mobilitāti un par norobežošanos no pašnodarbinātājiem. Tātad šeit nebija runa par aizsardzību, te bija par pamatiesību norobežošanu. Un to mēs tagad vienmēr piemērojam. Un tagad ir jautājums, vai darba ņēmēja jēdziens, kas ir šāds, kāds tas ir, vai tas vispār atbilst uh, tagadējai situācijai. Mums vajadzētu runāt vairāk par ekonomisko atkarību un uh, to, uh, cik lielā mērā ir iespēja ietekmēt darba apstākļus. Trešā iespēja būtu. Uh, teikt, jā, mēs varam paredzēt eh, crowdwork direktīvu vai kā nu to gribam saukt, atsevišķu regulējumu, vairāk punkti jau tik pieminēti, bet galvenajam ir jābūt uh, tam, ka uh, darba attiecības ir ar platformu. Platformai ir tiesības pierādīt, ka viss ir tā, kā tas ir vai savādāk. Tātad te nav runa par to, ka mēs tad piesaistām cilvēkus platformām, te ir runa par pieeja informācijai un par skaidrību. Es domāju, ka caurskatāmība, informācija ir ļoti svarīga, un tur arī tagadējā rakstisko paziņojumu direktīvas pārskatīšana dod labu iespēju. Es domāju, ka šeit var uh, runa būt par uh, darba attiecībām un par piemērojumām tiesībām un iespēju vērsties tiesā. Eh, un pēdējais svarīgais punkts ir darba koplīguma, koplīguma sarunas. Uh, mums ir uh, attiecīgs līguma pants uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību, uh, kas attiec arī uz darba koplīgumiem. Un šeit ir potenciāls uh, kaut ko darīt. Uh, jo tagad arī ir runa par viltus pašnodarbinātajiem, un mēs nezinām, vai uh, konkrētas tiesībās uh, uh, būs cits uh, darbņēmēji jēdiens vai nē. Vairākā eh, lielākā daļa problēma jau tika pieminētas, bet būtiskākais eh, punkts ir tas, ka Eiropas komis, eh, Savienībai šeit nav kompetences, tā var tikai koordinēt, un tāpēc mēs redzam ļoti atšķirīgu aizsardzības līmeni, kurš ir aizsargāts, kurš nē, dalība valstīs. Otrakārt, kā mēs organizējam sociālo apdrošināšanu tādās darba attiecībās, kas ir fragmentētas, un pēdējais punkts, un tas man šķiet ļoti svarīgs, eh, mēs redzēsim tādu pārēju uz dažādām pašnodarbinātības formām, un tas būs saistīts arī ar pārrobežu aspektu, un mēs redzam arī, ka aizvien plašāk tiek. Eh, nu, ir tādas situācijas, eh, kad ieņēmumi uh, Eh, tiek saņemti, bet kā tad eh, no tiem var maksāt sociālās iemaksas? Paldies! Profesor! Lielas paldies, profesor kungs! Un tagad eh, pāriesim pie diskusijas. Un vispirms vārds būs politisko grupu koordinatoriem, un pirmais ETP grupas vārdā uzstāsies Hans Pekers. Paldies priekšsēdētāji! Vēlos paust uh, uh, savu prieku, ka uh, tu esi atkal uh, mūsu vidū un vadi sēdi. Es gribētu sirsnīgi pateikties mūsu viesiem par sniegto informāciju. Tātad mums ir tāda uh, Uh, situācija Eiropā, ka ir tā saucamā sociālā ekonomika, sociālie uzņēmēji un uh, sadarbības ekonomika, tiek lietoti dažādi jēdzieni, bet nav īstas skaidrības, kādas ir uh, atšķirības starp šiem jēdzieniem, un tādēļ ir jādiskutē par šiem jautājumiem, un tas arī to teica viens no mūsu viesiem. Mums visas šīs e, uzņēmēja darbības un nodarbinātības formas ir jāskata sociālās ekonomikas kontekstā, un nav šobrīd nekādas skaidrības un ir jāizstrādā jauns e, regulējums, kādēļ regul regulatīvi e, priekšlikumi, jo mums e, nav likumdošanas tiesību šai jomā, mēs tieši iejaukties nevaram šai jomā, tomēr es uzskatu, ka uzņēmējiem uh, ir eh, jāiemāca eh, un jāapmāca arī eh, visi nodarbinātie, gan pašnodarbinātie, gan, gan nē. Un tātad mums ir jāizglīto tas vis, visi šie cilvēki Eiropas Savienības līmenī, un es domāju, ka mūsu komiteja ir uh, piemērotais fórums, kur izstrādāja pamat nosacījumus, pamat nostādnes attiecībā uz šīm jaunām nodarbinātības formām, ņemot vērā visus trūkumus un nepanesamos aspektus, apzinoties, ka mums nebūs uh, likumdošanas pilnvaru, bet mēs nevajadzētu novērtēt par zēmu, uh, Eiropas Savienības tā saucamā maigo varu, un it īpaši, ja šie priešlikumi tiek pieņemti ar lielu balsu vairākumu. Paldies! Joachims Šusters, kurš bija arī referents par šiem jautājumiem. Paldies! Eh, par šo, šīm runām. Daļēji es varu piekrist tam, kas izskanēja. Jā, tā ir jauna parādība. It kā nu to mēs nekādi nevarētu kvali, eh, klasificēt. Es eh, nesaprotu, kādēļ eh, tas ir kaut kas it kā tik jauns un neklasificējams. Arī līdz šim ir bijušas dažādas eh, nodarbinātības formas, dažādi uzņēmēji darbības modeļi ekonomikā. Un ir šī platforma ekonomika. Mēs esam ar nodomu izvēlējušies šo formulēm, jo citi visi formulēm cenšas noslēpt to, kas reāli notiek, kas ir jauns Ubera gadījumā. Vācijā tas ir uh, normāls darbi, uh, uzņēmē darbības nodevs līdz tekos uh, taksometru pakalmojumiem. Būtībā tur nekā jauna nav. Kādēļ mums vajadzētu tagad radīt kaut kādu jaunu regulējumu, uh, kas nu, būtu atšķirīgs no šoferu darba regulējuma. Un tas tagad šis līgums tiek slēgts nevis parakstot kā dokumentu, bet ar Uber platformas starpniecību. Tā ir atšķirība. Un vai uh, citās jomās arī nav analoģijas ar klasiskiem uzņēmē darbības modeļiem? Protams, tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, tas noved pie darba tirgus fragmentācijas, grūtāk ir gūt pārskatu, bet, bet jautājums ir par pamatu principiem. Un uh, darba vietu jautājums, kas ir uh, raksturīgs tradicionālai ekonomikai. Un uh, kolēģis Breke uh, teica, vai tagad visi praktiski it kā ir pašnodarbināties šajās platformās, viņiem nav jāmaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, daudzās valstīs ir ļoti šaubos par to, vai tas tā tiešām ir, un mums ir jānoskaidro, kas pat tiešām ir e, reāli jauns. Paldies! Koordinatoriem katram ir divas minūtes, es vēlos jums to atgādināt. Antēja Makintāra neatrodas zālē. Enrike Kalvēžambons arī neatrodas zālē un Gue. Eh, grupas vārdā uzstājas Taņa Konzāles. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, ar šo terminu sadarbības ekonomikas ir tāds eh, jauks, eh, patīkams termins šķiet, uh, ka būtībā mm, no šī nosaukuma izriet, ka pat nekāda darba vairs nav, ka nav jāpieliek pūles, bet zem šī nosaukuma slēpjas nopietni pārveidojumi darba attiecībās un ražošanas attiecībās, un tas viss tiek noslēpts tiek uh, iekļauti arvien vairāk pakalpojumu šajā jomā, transports, uh, apkopšanas pakalpojumu, um, pakalpojumu personām un arvien vairāk pakalpojumu tiks iekļaut arī nākotnē. Žem uh, termina sadarbības ekonomika. Un šeit strādājošie vairs netiek uzskatīti par darba ņēmējiem, bet par partneriem. Viņi it kā pat nestrādā par naudu, mums liek saprast, ka cilvēki vienkārši brīvprātīgi strādā, vēlas sadarboties, bet nu vai tas tā tiešām ir? Minēšu piemēru no Spānijas sūtījumu piegādātājas streiko, jo viņiem ir pašiem jāmaksā sociālās iemaksas, jāiegādājas velosipēdi telefoni, un ja viņiem, e, viņi, teiksim, cieši attieksmes negadījumā, tad tas netiek uzskatīts par e, negadījumu darbā. Viņi ir it kā viltus pašnodarbinātie. Viņi strādā garas stundas, uh, platformā mm, iekasē 4,20 eiro par piegādi. Un kad šos uh, cilvēkus uh, atlaiž no darba, tad neskaitās, ka viņi ir atlaisti no darba. Būtībā tā ir eksploatācijas forma. Var jautāt, kas tad šeit ir jauns šai situācijai? tas, kā var apiet darbā uh, attiecību normas un sociālās apdrošināšanas normas šajā gadījumā. Priekšlikums uh, diferenciēt uh, šos terminus sadarbības ekonomika nav tas pats, kas darbs kādai platformai, un ir arī runa par sliekšņiem par iemaksām sociālajai apdrošināšanai. Es domāju, ka mums ir jāpārskata noteikumi, ņemot vērā šīs jaunās nedrošās darba formas. Tagad var Džīnai Lambertai. Paldies! Vēlos pateikties mūsu runātājiem. Šīs prezentācijas bija ļoti interesantas un saturīgas un dod vielu pārdomām. Es gribētu uh, vairāk uzzināt par eh, šīs parādības pārobežu dimensiju. Jo tas gan eh, šis jautājums varētu būt mūsu kompetencē. Mēs eh, runājam par pārobežu sociālās apdrošināšanas koordināciju, un šeit mēs saskatām robus, trūkumus, uh, ka vien, eh, pat pašnodarbinātā definīcijas ir atšķirīgas starp dažādām valstīm. Varbūt jūs varētu vairāk uh, pastāstīt par šo aspektu. Par uh, pašnodarbinātības uh, parādību runājot, mēs dzirdam no komisijas puses par to, ka ir jāatbalsta uzņēmē darbība, jāstimulē tās attīstība un ka tas ir eh, kā piedāvāts kā risinājums daudzos gadījumos. Vai mēs eh, redzam kādu eh, reakciju no dalību valstu puses attiecībā uz nodokļu sistēmu, sociālās apdrošināšanas sistēmu, lai nu, stimulētu šādas uzņēmēja darbības attīstību? un vai ir uh, galu galā izveidotas tādas sistēmas, kuras uh, nodrošina uh, garantijas cilvēkiem, vai arī viņi vienkārši aizejot pensijā iekrīt tā kā bezdibenī. Tiek runāts par diezgan lielām izmaksām. Es gribētu zināt, kā uh, kas tiek veikts atsevišķās eh, dalību valstīs, kur šie aspekti ir ņemti vērā. Tas mums būtu tiešām eh, noderīgi. Tāpat tika eh, runāts par spēku samēriem un klienta lomu šajā jomā. Varbūt mums būtu arī jāpadomā par iespējām izglītot patērētājus par mūsu patieso lomu. Paldies! Tagad būtu kārts Laurai Agijai, viņas arī nav zālē, tagad vārds Dominikam Martēnam. Nē, viņa vietā uzstājas Melēnas kundze. Liels paldies mūsu uh, priekšsēdētājām, prieks jūs redzēt uh, tādā uh, labā formā pateicos runātājiem par to, ka mēs pievēršamies eh, jauniem tematiem par ievērojamām pārmaiņām sabiedrībā, par platformām, eh, salīdzinājumā ar sadarbības ekonomiku. Tātad šo parādību eh, rezultātā izveidojas uh, jaunas uzņēmē darbības formas un likumdošana netiek līdzi šai attīstībai, jo spēkā esošie tiesību akti, mēs uzskatām, ka, ka šīs normas var attiecināt uz, uz šo situāciju. Bet sabiedrībā attīstās digitalizācija, robotizācija un uh, Mums uh, ir grūti prognozēt, kas notiks nākotnē. Ir paredzams, ka tiks zaudēts lietas, uh, liels skaits darba vietu, it īpaši uh, tā saucamo zilo apkaklīšu darba vietas, bet uh, vēlāk cietīs droši vien arī uh, tā saucamās baltās apkaklītes. Un uh, šajā jomā darbojas pārnacionāli uzņēmumi, kuri nav pakļauti Uh, nacionālai likumdošanai, tādējādi var izvairīties no sociālām iemaksām, kas apdraud jau sociālās apdrošināšanas sistēmu. Ar pirmo ietekmi mēs jau esam saskārušies šai jomā. Tāpat uh, ir apdraudēta darbinieku sociālā aizsardzība. Uh, protams, tiek teikts, ka ir uh, iespējams brīvība organizēt darba attiecības, ka tie ir pašnodarbinātie, kas strādā, bet daudzos gadījumos cilvēks, šie cilvēki saņem um, nelielu atalgojumu un nodarbinātība vai darba attiecības ir nedrošas, kā tas ir piemēram Uber gadījumā. Un uh, ir jādomā arī par ietekmi uz konkurenci uh, šādām struktūrām. Es domāju, ka Eiropa var dot papildus pieno, pievienoto vērtību salīdzinot ar uh, dalību valstīm un īstenojot uh, saprātīgu politiku, mums varbūt vajadzētu izvairīties no jaunu direktīvu pieņemšanas. Tāda ir mūsu nostāja. Paldies arī par komplimentiem. Tagad uh, pāriesim pie debatēm. Mums ir laiks debatēm līdz 10.25. Tagad nākamai vārds. Uh, Anisai Sandersai. Paldies priekšsādātāji. Vēlējos pateikties mūsu četriem viesiem par iespēju noturēt šo viedokļu apmaiņu. Jā, patiešām mēs dzīvojam pasaulē, kas ir ievērojami mainījusies un vēl mainīsies. Es gribētu likt akcentu uz priekšrocībām, kas ir saistītas ar uh, šo jauno ekonomiku, jauno nodarbinātības formu attīstību. Noteiktie, noteiktām uh, cilvēku kategorijām tās ir uh, jaunas iespējas. Šeit es domāju īpaši par studentiem, kur ir priecīgi, ka viņiem ir pavērs jaunas iespējas, tāpat arī mājasaimniecēm. Uh, Bet uh, viss, protams, nav tik vienkārši, un par to jau arī uh, norādīja mūsu runātāji. Uh, saistībā ar jaunajām nodarbinātības formām uh, eksistē arī ļaunprātības, un pret tām jāvēršas, jo tas viss ir saistīts ar uh, darbinieku drošības un veselības apdraudējumu kolēģi arī uzsvēra to, ka šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu. Un man pirmais jautājums būtu tāds. Kā iegūt lielāku datu apjomu, lai mēs varētu, balstoties uz tiem, veidot politiku? Tālāk jautājums, vai ir jāpieņem tiesību akti. Ir tiesa, ka pašreiz dalību valstīs ir vai nu nodarbinātā status vai pašnodarbinātā status, vai ir nepieciešams pieņemt jaunus tiesību aktus, direktīvas Eiropas līmenī, vai gluži vienkārši uh, padarīt stingrāku nacionālo likumdošanu. Uh, attiecībā uz uh, neatkarīgo nodarbināto uh, tiesībām, jo šis status uh, ir ļoti atšķirīgs dažādās dalību valstīs. Tātad jautājums, vai ir jāpieņem tiesību akti un kādā veidā un kā iegūt papildu informāciju par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Um, Žošpaks. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Neatkārtošu to, ko kolēģi uh, sacīja. Ir daudz mm, atklātu, neatbildētu jautājumu. Mm, šo visnotaļ smago tēmu mums nāksies vēl uh, diezgan ilgi nodarboties. Kā kolēģis sacīja, datu iegūšanas sistēmas. Protams, šeit mēs uh, esam jomā, kurā īsti trūksta datu. Un nav arī īsti iespēju gūt pilnvērtīgus datus un, un, un tos, tos uzmeklēt. OECD eksperti runā, man uh, iekrita acī tas, ka runāju, ka tur bija šī te schēma ar uh, zaļiem, zaļajām un, un uh, saknajām sēņām, ka Eiropas ziemeļos nu, situācija nedaudz labāk, bet nu, dienvidos kādus datus iegūt visnotaļ sarežģīti. Lūk, vēl jautājums, tātad ir, nav runa tikai par pašnodarbinātību. Runa arī par tās augtiem brīvprātīgiem pašnodarbinātajiem. Un uh, tos šajā sistēmā kaut kā uztaustīt ir nu, sarežģīti. Vai ir kāda pieredze jums par, par šiem te. Par, par tātad vilts pašnodarbinātajiem? Nu, man šķiet, šī joma nav īsti izpētīta un. Uh, Nu, tā cieši saistīta ar nelegālo nodarbinātību. Nu, es mēģinu tomēr dar, darīt, eh, ko varam, lai izvairītos no šīs nelegālās nodarbinātības, lai to kontrolētu. Un, lūk, šajā jomā nu, būtu daudz kas darāms un vai ir kāda pieredze jau darbā ar šo problemātiku. Paldies! Hedriks Lunds tālāk. Lonis Kunds. Paldies visiem runātājiem par eh, teicamajām runām. Tas mums palīdzēs turpmākajās pārdomās. Viens jautājums, kur dalību valstīm vairāk jāiesaistās, ir nodrošināt, lai darba ņēmēji un darba devēji apzinātos savas tiesības. Pašnodarbinātie, lai viņi zinātu, kādas viņu tiesības. Un katrā dalību valstī šeit būtu kas darāms. Un, ir jāatzīst, ka pašnodarbinātie ir pilnvērtīgi jāinformē, un tas nebūtu nevienmēr tā ir. Tāpat ir jārunā par patērētāju tiesībām, un viņiem jāspēlē spēcīga loma šajos procesos. Mums nav par platformu ekonomiku, sadarbības ekonomiku un tā tālāk. Nu, sociālā veidā raugoties, eh, nu, te, šis jautājums patērētājiem ir eh, visnotaļ tūs sirdī. Un, cik es saprotu, nu, atpakaļ ceļu šeit nav, tas tikai turpinās attīstīties, bet patērētājiem ir jāapzinās. Uh, kādas ir potenciālās iespējas, ka te nu, pavērās iespēja eksploatēt darbinieku šajās jomās. Un ir tikai pareizi, ka darbiniekiem ir jābūt pie sociālām tiesībām, sociālajiem pabalstiem, viņiem pašiem arī jāveic uh, iemaksas, viņiem viņi pelnījuši pieklājīgas cilvēcienīgas algas. Bet, protams, ja produkts ir lēts un viegli pieejams, uh, piemēram, taksometrija, saucamā platforma ekonomiku, kas nodrošina vadītāju pakalpojumus. Nu, te, tradicionālajiem pakalpojumiem ir papildus iznāks, jo darbinieki tiek atbalstīti, viņiem tiek nodrošināts adekvātas algas. Nu, te jāveic arī tie izglītojuši pasākumi patērētājiem. Patērētājiem labāk jāapzinās, kāda ir šī lētu pakalpojumu vērtība. Vai tiešām mēs vēlamies tādus atbalstīt. Tā kā jā, te ir jāveic izglītojuši pasākumi. Un pašnodarbinātība. Ja jūs esat pašnodarbināts, tad jūs varat uh, sniegt pakalpojumus, kam vien jūs vēlaties. Jūs nevajadzētu būt piesaistītam vienam konkrētam darba devējam. Un eh, šeit būtu nepieciešams konkrēts definīcijas paldies. Dankeschön, mir liegen. Paldies. Eh. Neredz, ka vēl kāds vēlētos izteikties, vai tomēr, kolēģi, skatos, raugos uz jums, Hainz. īsta uh, papildinājums piemirstu piebilst, ka sociālo partneru loma nākotnes notikuma attīstībā pilnīgi noteikti ir jāiekļauj sociālajā partnerī, ja tas vienkārši vēlreiz būtu jāsver. Sociālā partneru loma šajos dialogos. Paldies! Iespēja vēl kādam pieteikties tomēr. Nu, ko ekspertiem tad eh, katram pa piecām minūtēm lūdzu atbildēt uz um, izskanējušiem jautājumiem. Nu, labi, pieņemsim sešas minūtes katru. Dodas kundze pirmā. Man mikrofonu būtu labāk. Jā, paldies. Eh, pateicos visiem cienījumiem deputātiem par jūsu komentāriem pēc uh, izskanējušām ekspertu prezentācijām. Nu, tāds vadmotīvs eh, te no visiem bija skaidrība. Skaidrība ne tikai par um, terminu izmantošanu un nozīmi, bet arī, nu, kā tas var ietekmēt um, dažādu pušu uztveru un turpmākās diskusijas. Un vēl viens komentārs no manas puses būtu šāds. Domāju par platformu ekonomiku, jeb sādarbības ekonomiku, un es eh, piekrītu, ka apzīmējums sādarbības ekonomika, nu, varbūt sevi slēp kādu tādu noteiktu uztveri, ka darbs vēl īsti nav, nav paveikts, vai kā, tā kā termini tiešām ir eh, nozīme un tie ietekmē diskusijas, un tas ir jāpaturprātā domājot par risinājumiem. Nu, visi eksperti viensprāts, ka tajām klē kopēji risinājumi šajā tik strauji augošajā digitālajā ekonomikā. Arī es vēlētos izcelt, protams, visi eksperti arī uzsver to, ka, ja nepieciešami dati, ir nepieciešami veidi, kā šos datus uztaustīt, analizēt, pirms mēs domājam par konkrētiem risinājumiem un pasākumiem. Mums jāgūst konkrēts priekšstats, balstoties uz zinātniskiem, empiriskiem datiem, kas tad notiek ar šiem nodarbinātiem. Šajā Economy Island mūsu organizācija piedaloties šajās diskusijās, mēs alaži vēlamies ieklausīties pašu cilvēku balsīs. Mēs vēlamies ieklausīties tajos, kas tad strādā šajās sadarbības platformās. Uh, Un bieži vien uh, paši šie cilvēki netiek uzklausīti, lai gan tieši viņi ir tie, kas ir šīs jaunās ekonomikas uh, epicentrā. Līdz ar to es no savas puses vēlreiz varētu uzsvērt to, cik uh, svarīgi ir būt skaidrībā par terminiem, cik svarīgi ir papildus zinātniskie dati. Un kā viens no kolēģiem šeit sacīja, visām dalībvalstīm būtu jāspēr arī kāds solīts no savas puses jāpiesāvā pie tā, lai nodarbinātie apzinātos savas tiesības, kas iziet no viņa nodarbinātības veida. Te nav gluži e, vienmēr runa par izvairīšanos. Ļoti bieži pašnodarbinātie, kas e, varētu strādāt kādās teiks, nestabilās darba vietās, viņi vienkārši neapzinās to, kas viņiem būtu jāzina, uz ko viņi var pretendēt. Tas nebūtu nevienmēr ir sistemātiski un nebūtu nevienmēr ir tā, bet katrā ziņā ar informatīvām kampaņām. Uh, vēršot cilvēku uzmanību uz viņu pamatiesībām un, un uzlabojot piekļuvu informāciju, daudz kas varētu tikt panākts. Nu, kurš šīs nots arī pabeigšu savus uh, komentārus, tā tad bija jābūt uh, skaidrībā par terminiem un apzīmējumiem, ir nepieciešami jauni dati un pētījumi par uh, to, lai būtu skaidrība par, to, par cilvēkiem, kas jau strādā šajās platformās. Un jāvēro cilvēku informētības pakāpe, ir jāveic um, apzināts un mērķtiecīgas informatīvās kampaņas, lai, lai cilvēki apzinātos savas tiesības. Paldies par uzmanību, ar to arī beigšu. Paldies, um, kolēģis Rotiks, lūdzu, vārds jums. Paldies. Nē, nu tomēr runāšu angliski. Mans pirmais komentārs. Um, Atcaušos uz Bekara kungu sacīto. Pirmkārtām ir jāizmanto jau pastāvošie tiesība akti. Nevienmēr ir tā, ka nepieciešama aizvien jauna likuma, jo šādā vai citādā formā šie kā jaunie fenomeni ir bijuši vērojami pēdējos simts gadus, tikai te, te, tehnoloģijas mainījušās. Tā kā nav runa par, par to, ka trūktu tiesību aktu vai likumi, tie vienkārši jāizteno. No. Gadiem ilgi lielās kompānijas atradušas aizvien inovatīvas veidus, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas, un um, jauniem lielajām juristu kompānijām ir jauns biznesa modelis, proti, kā tad um, sadarboties ar šīm lielajām kompānijām, lai tās varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tālāk vēlos uzsvērt pārobežu dimensijas, ko atsaucās Džīna Lamberte. Un tā tiešām ir reāla problēma. Nu, padomāsim, piemēram, par eh, celtniecības nozari. Mūsu kolēģi, kas nodarbojas ar celtniecības eh, jautājumiem, eh, viņi rīcībā ir dučiem piemēru, kur um, cilvēki tiek, nu, tiek nodarbināti no Rumānijas, darba tiesības tiek piemērotas pēc īrijas tiesībām, līgumi tiek slēgti pēc Kipras tiesībām, strādā viņi tur Holandē, piemēram. Nu, ka, runājot ar maniem kolēģiem viņi uzsver, ka iekšējais tirgus īsti nedarbojas, līdz ar to Eiropa nedarbojas. Nu, tā lika problēma. Padomāsim par tā saukto Brexitu. Viena no problēma bija tāda, ka arotbiedrības uh, vēl bija pret Brexit, bet tās nevarēja pārliecināt savus locekļus. Un šī problēma ir vērojama ne tikai Lielbritānijā, bet arī cit, citviet. Runājot uh, par sociālo pīlāru, turpmāko divu gaidā, un es par to es arī runāju ar Junkāru kungu, ir nepieciešams iniciatīvas, kas nodrošinātu to, ka iekšējais tirgus uh, strādā arī cilvēku labā. Uh, tā nav daļa no šīs dienas diskusijas, bet katrā ziņā tas ir nopietns izaicinājums, pie kā jāstrādā. Pašnodarbinātie. Nākamais jautājums. Jā, tiešām ir pārlieku daudz viltus pašnodarbināto. Un atklāt jautājums par tiesību aktu piemērošanu Jo nu, nav grūti taču saprast, kas tad ir nodarbinātais, kas nav tādā klasiskā izpratnē, tas nav nemaz tik sarežģīti. Nu, varētu būt uh, problēmas ar tiesību aktiem šur un tur, bet, ja nu, jūs pavaicāt cilvēkiem, nu, tas ir pieļaujams vai nav, nu, nu cilvēki taču sacīt, jā, nu, tas ir darbs, tas nav darbs, nu, nu, nu vienkārši. Nevajadzētu aizjauties ar šiem juridiskiem elementiem, man liekas, un nu, reizēm pietiek tikai veselu saprātu vien. Uzņēmē darbība nav viens jautājums, kur, kur es tā laši iedegos. Ja jūs kā darba ņēmējs nevarat nopelnīt cilvēku cienīgu algu ar savu darbu, tad eh, ir apdalās sociālās nodrošināšanas sistēmēm. Ja jūs eh, kļūstat par uzņēmēju, tad jums ir kā visot labākas iespējas nopelnīt izteikumu. Es domāju, tas tāds cinisks skats, kā uz to raudzīties. Ja spiežot um, cilvēkus uzņemties pašnodarbinātā statusu, viņi reizēm var kļūt patiešām bezpalīdzīgi. Ja viņi saņemtu reālu atbalstu, es to vēl saprastu, bet tagad cilvēkus padarīt par uzņēmējiem tikai tāpēc, lai, nu, lai uh, kā, nu, tādu lūk esot nākotni, nu, viņi nonāk, tad katrs, sanāk, katrs, katrs pats par sevi. Un tad ir tā globālā uh, darba biržas acīs, un kur jūs varat ielogoties un uz desmit minūtēm dabūt kādu darbiņu, varbūt vienā dienā, nākamo dienu jūs atkal sākat visu no, no, no gala, un, un nu, tāda lūk ir modernā sabiedrība. Var piekrist tam, ka platforma darbs tiešām uh, ir pievilcīgs studentiem un mājasemniecēm. Es atceros, ka mēs mēģinājām izstrādāt logotipu mūsu platformai. Eh? Nu, kāda sieviete nu, kaut kur no Persijas eh, līča valstīm nu, uzvarēja šajā, šajā konkursā, un es pieņemu, ka, nu, lūk, piemēram, viņai varbūt nebūtu citu iespēju strādāt un, un iegūt atalgojumu. Ļoti labi, bet no Eiropas viedokļa raugoties mums nevajadzētu pārliek aizrauties ar šādām platformām, sacīt, jā, ko mākslānieciem, studentiem, sievietēm no Persijas eh, līča valstīm, nu, ka lūdzu, tad, tad uz priekšu darboties šās platformās, ne, mums vajadzēja koncentrēties uz, uz, uz eh, Nu, tomēr eh, darba tirgus eh, vairākumu. Visbeidzot par datiem. Juneropa kopā ar VEPS eh, organizē pētījumus. Jau divus gadus faktiski strādāja pie šādiem pētījumiem ar vairākām valstīm. Attiecībā uz šīs ekonomikas īpatsvaru. Aptuveni 2,5% ekonomiski aktīvo strādnieku vairāk kā 50% eh, eh, no um, saviem ienākumiem gūs no darbības šādās platformās. Dankeschön. Jetzt den Brücke. Uh, thank you. I, um, I first want to... Paldies, uh, saka Brokas kungs. Uh, sākumā reaģēšu uz Šuster kungs sacīto. Atvainošos, neizteicos savā īstajā prezentācijā pietiekam skaidri, jo, nu, laika nebija gana daudz. Uh, Es nekādā gadījumā nevēlējos sacīt, ka visi šie darbinieki ir pašnodarbinātie. Nu, tam noteikti juridiskās sekas un tā tālāk, bet iemesls, kāpēc es runāju par pašnodarbinātiem, ir eh, pirmkārt tāds, ka par šiem cilvēkiem eh, trūkst datu. Mēs nevaram ar pastāvošiem datiem tāpēc izmērīt un noteikt, kas tad īsti ir šie cilvēki. Nu, tādēļ koncentrēties uz mums pieejošiem datiem, mēs koncentrējamies uz pašnodarbinātajiem, bet ne darba devējiem. Tādēļ šie cilvēki klasificē paši sevi šajos pētījumos. Bet šī grupa, protams, lielāka par to, par ko mēs runājam šeit. Un otrs iemesls, kāpēc es koncentrējos uz pašnodarbinātajiem, bija tas, ka no sociālās aizsardzības viedokļa raugoties, vairums no šiem eh, cilvēkiem, nu, tieši tā būtu klasificējumi. Bet jums pilnīgi taisnība, šeit pastāv zinām riski. Daudzos gadījumos runa par jau pastāvošiem riskiem, mēs zinām, kas eh, notiek, Bet, nu, situācija mainās diezgan strauji. Pastāv zinām fragmentācija, sadrumstotība, un eh, vēl kāds cits no kolēģiem to uzsver, runāja par sociālo aizsardzību. Ir svarīgi, lai mēs pārskatītu normas, kas ir spēkā, lai cilvēki varētu pretendēt uz sociālo aizsardzību tiešām. Bet par datiem tagad. Trīs lietas, ko mēs varētu darīt. Pirmkārt, mēs varētu pieslīpēt mūsu pastāvošos eh, pētījumus, aptaujas, teiksim, pievienot papildus eh, jautājumus, lai uzlabotu datu pieejamību. No reizēm ir nepieciešams ar izvēles kopu aptvērto cilvēku klāstu paplašināt, lai mēs varam uzdot specifiskākus jautājumus. Tāpat arī administratīva datu kvalitāte jāuzlabo. Bet daudz ko mēs varam gūt arī uh, sasaistot administratīvos datus ar pētījumu datiem, tādā mēs gūtam, gūstam labāku pārskatu. Vispēcot, Privāta sektora rīcībā ir milzums informācijas par šiem darbiniekiem. Mums ir nepieciešams uzlabot sadarbību ar šīm privātajām kompānijām. Es nedomāju, varbūt nodokļus no nu, tādā klasiskā ziņā, bet, bet varbūt savu veidu apmaiņu, informācijas apmaiņu starp privātām un, un valsts iestādēm, es domāju, ir par, par šiem cilvēkiem, nevis naudas plūsmām. Bet par datiem runājot, mēs eh, zinām tik maz. Bet daudz tiek runāts. Tiek runāts par to, ka darbā strauji mainās, cilvēki strauji maina darba vietas vai darba tipus, bet patiesībā mēs nezinām, vai tas tiešām notiek. OECD ir, ir eh, sācis pētījumu programmu, lai noskatītu, kas tiešām tā ir, vai mobilitāte vairojas, vai cilvēki bieži uh, maina darba vietas un, un profesijas. Papētot situāciju ASV, viņi konstatēja, ka mobilitāte patiesībā krītas, mobilitāte ir zemāka nekā pirms 10 vai 20 gadiem, un tā arī var būt problēma. Mēs vēl nezinām, kas īsti notiek. Mums ir nepieciešami papildus dati, no ECD tos arī mēģina sarūpēt. Par uzņēmēju darbību. Pirms desmit gadiem mēs daudz runājam par to, ka jāsakmē uzņēmēju darbību un pašnodarbinātību, un daudz dalībvalsts izstrādāja iniciatīvas, lai sakmētu nodarbinātību un pašnodarbinātību uzņēmēju darbību. Un tagad mēs mēģinām ierobežot dažu no šīm iniciatīvām, jo konstatējām, ka Tās novedošas pie viltus pašnodarbinātības un darbinieku nepareizas klasifikācijas. Šeit nepieciešams rast līdzsveru. Lielbritānijas fiskāla pētījuma institūts veic tādu interesantu pētījumu, skatījās, vai bezdarba, teiks, bezdarba pabalsti ir pamatoti, un bieži vien, ko viņi konstatē, ka tā nav. Nu, Lielbritānijā tā, ka pensijas nesen eh, tika attiecināts arī uz pašnodarbinātajiem, bet uh, eh, iemaksu no viņa puses eh, papildus jāveic nav, un tas, protams, izraisa budžeta deficītu. Interesanti piemēri no citām valstīm. Nu, kā tiek nodrošināti sociālās drošības pasākumi daudzās dalību valstīs? Nu, uh, Tas ir saistīts ar regulējumu, ar iemaksām, ar uh, dažādiem grieztiem un tā tālāk. Nu, valstīm pašām jāpadomā par to, vai, kas nebūtu jāmaina viņu normās. Bet daži interesanti piemēri, ko var pieminēt Austrijā. Ir, tātad, eh, un, ir, eh, katram ir savs konts, un, teiksim, jūs pārēt no viena darba uz otru, jūs nezaudējat savas tiesības uz kompensāciju jo nu, šī nauda seko jums šajā kontā. Nu, tas ir tāds interesants eh, pieejams, kas eh, sekmē darbinieku mobilitāti. Bezdarbnieku pabalstu Francijā arī interesants piemērs. Jūs pat saglabājat tiesības uz bezdarbnieku pabalstu, ja jūs, ja jūs sākat strādāt. Nu, pieņemsim, ka jūs esat bezdarbnieks, jūs neesat izmantojis visas savas tiesības, es, esat izvēlējies darbu uz pusgadu, un līdz ar to visas bezdarbnieku tiesības jūs eh, nezaudējat. Tā kā jums ir iniciatīva izmantot šo iespēju strādāt, un ja pēc pusgadījuma sarbiņa atkal nav, tad tomēr tiesības viņam saglabājas. Īrijā, piemēram, pašnodarbinātie iemaksāja pensijas sistēmas. Nu, viņi saņem pabalstus, ja, teiksim, kādu laiku jums nav iespējas iemaksāt, jūs varat to darīt vēlāk. Tā kā ir daudz piemēru, kā to organizēt un darīt labāk. Nu, esmu runājis eh, jau 5 minūtes, tad arī likšu punktu. Paldies! Uh, <clears throat> Dankeschön, jetzt. Paldies, eh? profesors Rīsāks tagad. Paldies par jautājumiem. Mēs no svarīgākiem jautājumiem tas, kas tad patiesībā ir jauns. Nu, tie pārstāvjumi runājam par klasifikāciju, bet nevajadzētu aizmirst. Jau pirms tam mums bija pazīstams eh, tātad šīs eh, trīs nodarbinātības formas. Neizmasīsim, ka vairumā jauno demokrātiju Eiropā Nu, pirmais, ehm, tātad, eh, nodarbinātības veids tieši bija šie mazie uzņēmēji, pašnodarbinātie. Nu, tā kā ir pieredze gan šajās valstīs, gan ASV, kā to visu traktēt. Un svarīgākais, protams, ir ehm, jautājums par cenu, par atalgojumu. Tas attiec arī uz pašnodarbinātiem. Un svarīgākais politiskais jautājums, kas šeit būtu jāuzvar, un te nav nepieciešami 300 pētījumi, ir, nu, kāds Ja cilvēkam pašam jāsvērtē savus darba spēks, atcīm, vai viņš, eh, vai viņam ir tiesības pretendēt uz eh, algu, no kuras viņš var dzīvot. No kaut kā cilvēka raugoties, tas ir pilnīgi normāli. Es, tad, nu, jāņem vērā iepirkuma cenas un, un, um, un, un um, par darba spēku, un par reproducēšanas cenām vai kā, vai kā citādi. Ir pilnīgi normāli, ka nu, cenas. Tātad, tā tādējādi tiek noteikts. Mums no politiskā viedokļa raugoties. Ir jāņem vērā, ka šīs darba formas eh, parādās esam biežāk. Tas saistās ar tehnoloģijām, un tas jau mums šeit ir tieši tehnoloģijas, bet tās nenozīmē automātismu. Jāstāsta, kā mēs tehnoloģijas izmantojam. Harijs Bēvimēns, es nezinu, vai jūs pazīstat viņu strādāto teoriju, darba degradācija 20. gadsimtā, viņa, viņa pētījums saucas, un viņš apraksta tiešām šos fenomenus saistībā ar, ar eh, manuālā darba industrializāciju. Nu, un eh, jāņem vērā tas, ka tas, ko mēs pazīstam no šī te rūpnieciskā darba, tas ir pārgājis tagad eh, savā, savā ziņā šajā te digitālajā vai, vai garīgajā darbā. Mēs to vienkārši nevaram kontrolēt tās normālas darba attiecības. Tagad ir vairāk šo pašu nodarbināto, kas kādreiz varbūt bija vairāk eh, tieši citās nozarēs, citās industrijās. Tas ir fenomens, kas saistās ar tehniku un dažādām iespējām, un mums jā, jāuzdod jautājums, kā mēs šīs platformas vēlamies izmantot. Šīs platformas pašas to izmanto perfekti. Nu, un tas jaunais, kas ir nopietns izaicinājums, ir tiešām darbs virtuālā formā, virtuālā telpā. Tātad pārobežu darbs bez fiziskas pārvietošanās. Nu, pakalpojumi digitālajā telpā. Nu, un eh, nevajag teikt, ka tie ir mm, nestabilie eh, sektori. Mēs, eh, mēs varam tātad aizsūtīt datus uz Indiju, tur Indiju, indiešu ārsts pieņem mm, savukārt atzinumu un, un sūta atpakaļ. Nu, lūk, virtuālā telpā šīs transakciju maksas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Tātad body shopping, kurš ierodas cilvēku un tāpat arī offshore kompānijas, bet uh, virtuālajā vidē viss uh, notiek. Um, tas ir izaicinājums uh, sociālajai sistēmai un uh, tāpat arī um, nodarbināto tiesībām. Nu, piemēram, kur tad uh, cilvēks var sūdzēties? Ja, nu, pārobežu darbs ir, ir teicami, tā tālāk, bet uh, tagad, piemēram, mēs varam vienmēr pretendēt uz Austrijas uh, darba tiesībām un to piemērošanu. Bet, piemēram, Indijas darbinieks eh, Indijā kaut ko varētu sūdzēties amerikāņiem, piemēram, vai kā. Nu, tās ir tās jaunās eh, problēmas, kas eh, pārsvars saistās ar tiesību īstenošanu. Nu, un otrkārt, nav neparasti, ka pašnodarbinātie regulē arī cenas. Nu, tas, tas tā notiek. Nu, tas nav nekas jauns šajā konkurencē patiesībā, bet interesanti ir tas, ka. 19. gadsimtā bija, bija nu, pilnīga konkurence, un tad pēc sākās arobiedrības un koplīgumi, un, un ko, ko pieņēma arī Eiropas uh, tiesa. Un tad uh, no Eiropas konkurences tiesībām šeit, uh, šajā jomā pastāv izņēmums. Un jautājums, vai tas būtu vai nebūtu jāmaina. Sociālās partnerības nepieciešams, kāda cilvēku uzsver nepieciešama subsidaritāte. Svarīgākais šeit ir tas, ka nu, šajām grupām nav izstrādāt konkrēti mehānismi kas tad viņus pārstāv arotbiedrībās vai, vai darba ņēmēju asociācijās, sarunās ar patērētājiem. Nu, šajās platformās par to ir jārunā un vispēcīgi. Nu, tas varbūt nav pietiekami uzsvērts, tātad ir vērtību maiņa. Kas, kas tad notiek darba ņēmēji galvās? Nu, svarīgākais, kas te ir panāks, ir tas, ka uh, persona, tas uh, nu, iemā, tad iekmē arī cilvēka identitāti, šī pašnodarbinātība. Tā rezultātā mainās attieksme, teiksim, pret solidaritāti. Viņš nemeklē, teiksim, pieeja arotbiedrībām un solidaritātei, bet uh, tikai konkurencei. Konkurence ļoti bieži ir tikai ar cenām. Un tas arī politisks jautājums, kas jā, būtu būt jāskata, varbūt arī politiskā līmenī. Tātad, nu, cik lēnā tas būtu pieļēmums. Paldies. Sērsīgi, danka, profesor. Sērsnieks, paldies, profesor kungs. Paldies visiem četriem mūsu ekspertiem. Es domāju, ka diskusijas mums un nodarbinātības komitejā deva ļoti daudz. Es domāju, ka mēs strādāsim, turpināsim strādāt pie šī jautājuma, arī ciešu kontaktu uztarot ar nodarbinātības ģenerāldirektorātu. direktorātu ģenerāla direktorāta pārstāva Manien Lubaka. Eh, sveicu jūs šodien šeit un eh, lūdzu jūs komentāru. Thank you very much. Lielas paldies priekšsādētāji. Es esmu no nodarbinātības ģenerāldirektorāta, no prasmju direktorāta, un ir bijis tiešām ļoti interesanti uzklausīt šo diskusiju Tās bija ļoti interesants prezentācijas un uh, runājot par rezolūciju par sadarbības ekonomiku, mēs uh, uh, gatavojam arī atbildi no komisijas puses. Tikai viens komentārs par datiem un pieeja datiem, un tā ir situācija, kur mēs uzsvērām jau pagājušā gada jūnija paziņojumā par sadarbības ekonomiku tiešām trūkst datu un zināšanu. Mēs no komisijas puses darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai pārvarētu šo situāciju. Mēs sadarbojamies ar Eirostat, lai to uzlabotu, un mums ir uh, vairāki pētījumi, kas ir uzsākti dažādos komiteja, komisijas dienestos, arī nodarbinātības ģenerāla direktorātā, lai tiešām saprastu, kā nodarbinātību Eiropas Savienībā ietekmē sadarbības ekonomika. Un mums ir arī diezgan liels parauga apjoms savākts, un mums ir uh, arī pieejami zinām rezultāti par otro uh, ceturksni, un es ar prieku dalītos ar jums šajos rezultātos. Uh, Un e, ir arī pētījumi, ko ir uzsākusi e, nedeklarētā darba platforma un arī sociālā dialoga e, komiteja par pagaidu darbinieku aģentūru darbu veids pētījumus par šo jautājumu un arī par vispārējo ekonomisko ieteikumu sadarbības ekonomikai tiek pie tā strādāts. Un viens statistikas dokuments, kas būtu interesants, uh, ir Kanādas statistikas pārvaldes pirms dažiem mēnešiem sagatavotais dokuments. Tas ir eh, viņu darba ņēmēja aptaujā iekļauts modulis par platformu darbu. Un viņi skatīja pasažieru uh, transportu un arī uh, mājokļu īres uh, aspektu. Un zināmos veidos mēs varam teikt, ka uh, parastie darbņēmēji te ir, tātad šis apjoms darbņēmēju kopskaitā ir apmēram 1%, kas strādā šādām platformām. Tas ir interesants statistikas ziņā. Paldies! Dankeschön! Lielas paldies! Necentīšos pat uh, visu to apkopjot, tikai izteikšu dažas piezīmes. Pirmkārt, uh, to ierosināja Heinz Bekers. Viņš runāja par sociālo tirgus ekonomiku un nevis par brīvo tirgus ekonomiku. Es gribu atgādināt, ka uh, šajā uh, komitejā jā, arī šeit tad ir to uh, vērts atgādināt. Sociālā tirgus ekonomika raksturo to, ka mēs sabiedriski cenšamies regulēt to, kas ir jāregulē, jāreglamentē. Un es domāju, ka diskusija norādīja uz to, ka uh, šīs ir tādas spēcīgākās pārmaiņas darba vidē, darba attiecībās pēdējo simts gadu laikā, varbūt pat ilgākā laikā vēl. Turmākajos gados šīs pārmaiņas notiks. Nu, tika norādīts arī uz um, darbs 4.0 vai rūpniecība 4.0 Vācijas uh, balto grāmatu. Uh, un tātad mēs tiešām sagaidām milzīgas pārmaiņas darba uh, attiecībās, un te ir vajadzīgs sabiedriskais regulējums. No vienas puses, protams, tas ir arī sociālo partneru uzdevums, bet uh, daudz, kas, manuprāt, pārsniedz viņu pilnvars, un tāpēc te ir vajadzīgs sabiedrisks, respektīvi politisks regulējums, ne tikai nacionālajās dalībvalstīs. Uh, Eh, jo šīs darba formas ir pārobežu rakstura bieži vien, un tāpēc arī šeit Eiropas Savienībā ir savs pienākums. Tas bija pirmkārt. Tagad otrkārt. Pēdējās nedēļās eh, nebija klāt un no attāluma, tad, kad eh, šo jautājumu rūpniecība 4.0 un darba vidas attīstība, kad raudzījos uz šiem tematiem, es ļoti akadēmiski no savas slimības gultas skatījos šiem jautājumiem, uh, un uh, domāju arī par sociālajām tiesībām. Un tad man nodarbināja šis jautājums, un nekur nebija saikne šajā te jautājumā uh, mēdīju pasaulē. Es tātad neraugos uz to, kas šeit parlamentā tiek diskutēts, tas starp citu pat uh, tādiem cilvēkiem, kas visu pazīst, grūti ir pieejams sabiedrībā, tātad publiskajā vidē saikne starp uh, minimālajām tiesībām sociālajā jomā Eiropā, tas nekādu lomu nespēlē. Es domāju, ka šeit mums, kā parlamentāriešiem un arī mūsu ekspertiem, ir daudz darāmā, lai šo jautājumu aktivizētu, lai tas parādītos diskusijās. Um, un uh, Eiropas sociālās tiesības uh, sociālais pīlārs, kas būtu ne tikai kā tāds uh, ieteikums, uh, bet lai tās būtu arī uh, tiesības, uz kurām cilvēki varētu balstīties, lai nodrošinātu sev pienācīgas dzīves apstākļus un sociālo stāvokli. Kas mums steidzam ir jādara, lai to visu virzītu uz priekšu, ir jāizvairās no jaunas uh, sistēmas izveidošanās, kad cilvēkam tiek maksāts tikai par uh, stundām vai par uh, dienām, uh, lai nebūtu šo te algotņu, uh, Um, mums ir, uh, cik vēl iespējams, jācenšas novērst uh, to, kas pamazām iezīmējas un veidojas, uh, un visām atbildīgajām personām un arī šeit parlamenta deputātiem tas ir jādara. Sirsnīgs paldies par diskusiju, paldies ekspertiem vēlreiz, paldies komisijai. Mēs turpināsim sekot šim jautājumam. Turpmākajos gados tas droši vien būs daudz aktuālāks, nekā mums tas patiktu. Paldies! Labi, tagad mums vēl ir astoņas minūtes laika līdz uh, sākumam. Tas nozīmē, ka mūsu, mūsu tehniķis, kurš eh, te visu laiku cenšas kaut ko izdarīt, tagad drīkst atkal tokšņot, un mēs varam eh, paņemt vēl 8 minūšu pārtraukumu un 11. turpināsim.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

Can you hear me? Okay, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 So, ich würde jetzt gern weitermachen. Tagad gribētu lūdzu turpināt, eh, vai tehniķi ir gatavi? Tas, was... Vai mēs esam gatavi tam, kas mums ir eh, paredzēts? Eh, ja mums ir jaunas prezentācijas un konferenču tehnikas attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Un tagad piektais darbkārtības punkts - Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana. Referente ir Helga Stīvensa. Runājot par procedūrām, tās noteikti visiem jau ir zināmas. Pantulis kungs, vai mēs varētu lūdzu sākt? Kukū. So. Sūtījumi. Labi. Tātad, par to, kā mēs strādāsim. Mums ir teksts uh, pieejams, mums ir uh, dzeltenās, sarkanās un zaļās kartiņas, kas tad norādīs uz to, uh, vai uh, cilvēki to saprot. Sarkano kartīti var pacelt, ja netiek saprasts tas, uh, ko saka runātājs. Dzeltenā kartiņa var to pacelt, ja runātājs runā par ātru, un zaļā kartiņa tiek pacelta, ja viss ir kārtībā. Uh, Tātad eh, pēc sēdes beigām eh, lūdzu eh, atstājiet šīs kartiņas uz galdiem. Vasaras prātākumā neizmantojiet tos dažādās futbola spēlēs. Nē, atstājiet kartiņas uz galda. Šodien tātad mēs esam ielūguši dažādus cilvēkus, lai padziļinātu skatītu Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā. Mēs esam ielīguši četrus ekspertus, Emanuelu Gonšu no Nodarbinātības ģenerāldirektorātu. direktorātu Nadja Hadada no Eiropas eh, invaliditātes fóruma, Rozita Hikeja no Eiropas ombuda biroja un Tamjan Tatič, eh, priekšsādātāja vietnieks eh, UNCRPD komitejā, un viņš ar mums savienosies ar videokonferences starpniecību. Tas arī bija tas troksnis, kas eh, visu laiku bija sēdz laikā, jo tehniķis mēģināja izveidot labu savienojumu. Es ceru, ka savienojums joprojām pastāv, lai mēs tad varam uzreiz eh, sākt šo pārraidi, tad, kad Tatiča kungs eh, būs, kad viņam būs jārunā. Vispirms runa, runās Emanuels Grāns no Nodarbinātības ģenerāldirektorāta. Kur viņš ir? Pateicos priekšsēdētāji par uh, uz ielūgumu komisijai nākt prezentēt ziņojumu par to, kā tiek īstenota Eiropas programma. Uh, cilvēkiem ar invaliditāti laika posmām līdz 2020. gadam. Tātad par stratēģiju es runāšu un par to, kas sekos pēc tam. Šī stratēģija tika pieņemta, lai īstenotu ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām šī stratēģija ir vērsta vairākām, uz vairākām jomām - pieejamība, līdzdalība, nodarbinātība, izglītība, sociālā apdrošināšana, veselība un uh, vides pasākumi. Mēs uh, esam pieņēmuši darba dokumentu mūsu dienestiem izvērtējums uh, nav tā oficiāli paredzēts šīs uh, stratēģijas noslēgumā un nav arī tāds uh, nākotnes redzējums par to, kas ir vēl jādara un kas ir plānots, bet gan mēs konstatējam, kas ir izdarīts, kādi pasākumi ir paveikti Eiropas komisijā un kas vēl jādara paredzēto pasākumu ietvaros. Man jāatzīst, ka bijām paredzējuši sagatavot šo ziņojumu nedaudz agrāk, bet mums ir, eh, bija notikušas publiskās konsultācijas, kas eh, mēs saņēmām vairāk nekā 1500 atbilžu, un eh, šie, šis datu apjoms prasīja ilgāku laiku, lai mēs varētu veikt paredzēto analīzi. Tas viss ir pievienots uh, pielikumā. Šīm ziņojumam ir atspogļots uh, pamat problēmas, kas uh, rūp cilvēkiem ar invaliditāti un proti visvairāk viņus interesē nodarbinātības jautājumi. Pielikumā ziņojumam jūs arī varat atrast nu, noderīgus dokumentus par stratēģijas īstenošanu, ir uh, paskaidrots, kas kurā uh, rīcības uh, jomā ir izdarīts un uh, kā tas samērojas ar ANO konvenciju. Mēs ļoti sniedzām detalizētu pārskatu par tiesību aktiem, kas ir pieņemti stratēģijas īstenošanas laikā, tie joprojām ir aktuāli saistībā ar invaliditāti. Šeit nav Eiropas Savienības kompetenču saraksts, tas ir oficiālāks dokuments jāapstiprina padomē un prasa ilgāku laiku, bet mēs esam veikuši pamata uh, sagatavošanās darbus attiecībā uz uh, to, lai noskaidrotu, kas ir izdarīts, īstenojot uh, stratēģiju, un mēs esam identificējuši 130 dokumentus, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā. Darba dokumenta secinājumi norāda, ka uh, stratēģijas mērķi joprojām ir aktuāli, eh, daudz kas vēl jādara, mūsu uzņemtās saistības ir atbilstošas, bet uh, ir jāturpina strādāt līdz uh, stratēģijas īstenošanas pabeigšanai 2020. gadā tīpaši nodarbinātības, izglītības un sociālās integrācijas jomā. Komē, komisija ir apņēmības pilna īstenot stratēģiju līdz 2020. gadam. Konkrēti piemēri par to, kas ir sasniegts. Esam pieņēmuši Eiropas pieejamības aktā priekšlikumu direktīva eh, par eh, internetu vietnēm ir eh, pieņemta, ņemot vērā personālos asistentus un pieejamību, tālāk invaliditātes karte Šis projekts tiek īstenots uh, deviņās dalību valstīs, bet ja dal cits dalību valsts vēlēsies, tās arī varēs iesaistīties šeit projektā. Tāpat uh, daudz pasākumu tiek veikt struktūru fondu ietvaros un uh, pieejamības uh, nodrošināšana nedik nediskriminācija ir um, viens no svarīgiem elementiem struktūra fondu uh, izmantošanā. Tāpat rīcības plāns cilvēktiesību jomā, arī Erasmus Plus ņem vērā invaliditātes aspektus. Ļoti daudz, kas ir padarīts, un šis ziņojums kopumā ir ļoti pozitīvs. Tomēr, kā jau es norādīju, šajā dokumentā ir atspoguļoti fakti un mūsu mērķis nebija runāt par efektivitāti, bet mēs esam apņēmības pilni pabeigt iesākt to. Bet tālāk par nākotni, kam būtu jāseko pēc šīs uh, stratēģijas 2010-2020 gadam uh, īstenošanas. Nu, šajā dokumentā par to nav runāts, bet ir skaidrs, ka mums ir jāuzsāk oficiāla m, mm, stratēģijas izvērtēšana, kas uh, kalpos par pamatu turpmākā stratēģijas izstrādēji. Jautājums, vai mums uh, joprojām ir nepieciešama Eiropas stratēģija invaliditātes jautājumos, kādā formā, cik uh, ilgam laika termiņam, kādiem pasākumiem, kādās jomās šie jautājumi ir būtiski. Un man šķiet, ka parlamenta sagatavotais ziņojums, eh, pie kā strādā šobrīd Stīvens kundze, mums būs ļoti noderīgs. Tas mums palīdzēs virzīties tālāk nekā to esam eh, darījuši šajā darba dokumentā, un es jau iepriekš jums pateicos par to, ka jūs parlamentā domājat arī par nākotnes attīstību. Paldies! Iesniegs paldies! Uh... Mēs vienmēr ejam tālāk ļoti labprāt. Tagad vārds Nadjai Hadāt no Eiropas Invaliditātes fóruma. Septiņas minūtes, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies par eh, to, ka ielūdzāt uh, Eiropas Invaliditātes fórumu uz šo diskusiju fórumu. Um, Mēs ar lielu prieku konstatējam, ka Nodarbinātības komiteja un Helga Stīvensa deputāte sagatavojot šo uh, ziņojumu pilnībā ņem vērā prasības, kas ir noteikts ANO konvencijā par uh, cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām un uh, jau no paša sākuma uh, jau izstrādājot šo ziņojumu, iesaisti cilvēks ar invaliditāti un organizācijas EDF, uh, esam uh, aktīvi ieskaitīti iesaistījušies ekspertu dialogā, kas notika jūnijā šeit Eiropas parlamentā. Mēs atbalstīsim nodarbinātības komiteju un e, eh, deputātu Stīvensu, kad tiek izstrādāts šis e, ziņojums. Galvenie punkti, ko mēs gribētu uzsvērt šajā diskusijā, ir sekojošie. Eiropas komisijas progresa ziņojums dod visaptvarošu pārskatu par visiem pasākumiem, uh, kas eh, ir veikti, lai ieviestu pasākumus tajās astoņās jomās, ko nosac EDS. Ir ļoti interesanti arī lasīt eh, par eh, šiem te novērojumiem, par to ieviešanu, ko Eiropas Savienība saņēma no CRPD komitejas 2015. gadā. Mēs arī atbalstām arī šo atjaunināto instrumentu sarakstu. Uh, tiek prasīts, lai Eiropas iedotāt stratēģija tiktu būtiski pārskatīta un uh, tiktu izmantot arī, lai izstrādātu jaunu rīcības plānu atlikušajiem gadiem, kurus nosaka stratēģija 2017. līdz 2020. gadam. Un tiek aicināts arī uh, sakojot Eiropas eh, ilgklāts stratēģijai, izveidot eh, visaptvarošu CRPD stratēģiju 2020 līdz 30 gadam, kas ņem vērā visas eh, tiesības, ko nosaka CRPD. Tātad mēs aicinām Eiropas komisijai stākt uh, gatavot jau nākamo CRPD stratēģiju. Uh, un izdarīt tādu visaptvarošu izvērtējumu tajā, kā ir attīstījušās invaliditātes tiesības un paplašināt Eiropas invaliditātes stratēģijas aptvērumu, iekļaujot vairāk rīcības jomas un sasaistot to ar politiku pārskatīšanu un attiecinot to arī ar programmām un finansēšanas instrumentiem, piemēram, Eiropa 2020, dzīvuma līdztiesības stratēģija, bērnu tiesības stratēģija, Eiropas Savienības ārējās darbības saistības un tas eh, ar skaidru ieviešanas laika grafiku un attiecīgo budžetu un specifiskiem kritērijiem un indikatoriem būtu vajadzīgs. Tāpēc, ka Eiropas invaliditātes stratēģija tika pieņemta pirms CRPD stājās spēkā Eiropas Savienībā, un tātad nākamajai stratēģijai jābūt eh, spēcīgam instrumentālā ieviestu CRPD. Uh, Tātad 2020. līdz 30. gada stratēģijā noteikti būtu jāiesaista visas Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras un pilnībā jāiekļauj eh, noslēguma novērojumu, ko sniedza Eiropas uh, Savienībai CRPD komiteja. Un stratēģijai būtu arī jābūt pilnībā integrētai uh, Uh, globālajā, sociālajā un makroekonomiskajā stratēģijā, piemēram, Eiropa 2020, Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgadā un ieviešanas mehānismos. Un Eh, stratēģijai pilnībā būtu jāīsteno arī ilgspējīgas attīstības mērķi, kas tika noteikti ANO 2030. gada darba kārtībā. Tātad 2021. gads būtu jāpasludina par nākamo Eiropas gadu cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs esam devuši būtisku ieguldījumu ekspertu dialogos, bet eh, vēlamies tomēr uh, uzsvērt eh, tos galvenos punktus, ko vēlamies, eh, lai tie tiktu iekļaut kā transversāli jautājumi pēdējos EDS eh, stratēģijas ieviešanas gados un arī jaunajā CRPD stratēģijā 2020. Uh, līdz 30. gadam. Tātad, lai invalīdu tiesības būtu iekļauts visās jomās, komisijai ir jāveic tāds uh, inventarizācijas pasākums, jāskatās visās politikās un programmās, vai tiešām tās pilnībā atbilst ANO CRPD noteikumiem, un ir aktīvi jāiesaista cilvēku ar invaliditātu organizācijas šajā procesā. Šai inventarizācijai būtu jānotiek vienlaikus ar uh, trūkumu analīzi, tātad jānovērtē atšķirības starp tagadējām tiesībām, kas ir spēkā, politiku, kas tiek īstenota, un invalīdu tiesībām. Tātad šai uh, pasākumā inventarizējot situāciju un uh, konstatējot trūkumus būtu uh, tas viss jāiekļauj arī pārskatītajā Eiropas invaliditātes stratēģijā. UNCRPD sniedz uh, uh, ļoti skaidri uh, norādi, ka um, invaliditātes organizācija pārstāvji ir jāiekļauj konsultācijās un uh, arī ieviešanā un monitoringā, runājot par uh, šo stratēģiju, runājot par uh, Eiropas invaliditātes stratēģiju, um, tad pēc tās pieņemšanas ir jāveido paties dialogs. Uh, um, ar um, uh, nozars organizācijām. Tas atbilst CPD 4.3 un 33.3 pāntiem. Turklāt Eiropas komisijai vajadzētu uh, izveidot uh, kapacitātes veidošanas programmas DPO lai tās varētu pilnībā pildīt savus pienākumus. Un visbeidzot, mēs iesakām, lai tiktu izveidots starp institucionāls koordinācijas mehānisms, lai atvieglotu um, ieviešanu, lai nerastos nekādas problēmas Eiropas invaliditātes stratēģijas ieviešanā. Uh, un arī lai ieviestu uh, noslēguma secinājumus un ONCRPD iekļaujot invaliditātes organizācijas, ir, tām ir jākonsultējas un tās ir jāiesaist. Paldies par uzmanību. Dankušu. Lielas paldies. Tagad Rosita Hikei no Eiropas ombudas biroja lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Honor... Paldies, cienījamie deputāti Stīvens Kunz, paldies, ka uzaicināt Eiropas tiesības sargie bombuda pārstāvušo sanāksmi. Eiropas tiesības sargs pārstāv tiesības atvērumu, kas uzska, uz, uzrauga cilvēku ar um, invaliditātēm, konvencijas, tātad uh, tiesību uzraudzību un um, mūsu struktūrā pilēs parlaments, uh, ombudu um, tiesības sarga birojas, pamatiesība aģentūra un Eiropas uh, invaliditātes fórums, um, kur, kur uh, pārstāv nu pat uzklausījām. Un šajā prezentācijā atbilstoši katra funkcijām un mandātam viss šīs struktūras arī piedalīšās. Pirms runāju par minoritātes uh, stratēģiju, piemēram, pieminēšu divus mūsu satvēru nesen veikts pasākumus, par ko jums būtu jābūt informētiem. Aprīlī, šī gada aprīlī tātad, mūsu organizācija tikās ar padomas darba grupu, kas strādā pie cilvēku jautājumiem lai um, domātu par to, kā tādus uh, aspektus iestrādāt uh, visās Eiropas Savienības uh, politikās un pasākumos, ārējos pasākumos, tā skaitā, Eiropas uh, Savienības kompetenci deklarācijā, kā arī Eiropas Savienības um, iespējām ratificēt uh, konvencijas papildus protokolu, kas dod iespēju uh, CPD komitejā iesniegt individuālas sūdzības. 17. gada maijā. Mums, um, organizācija organizēja piekto ikgadējo sanāksmē nacionālajām struktūrām, lai uzlabotu tātad konvencijas uzraudzības jautājums. Jo sevišķi koncentrējamies uz konvencijas 19. pantu, kur ir runa par tiesībām uz neatkarīgu dzīvi. Un sevišķi uz to, kā struktūra investīcija fonds varētu izmantot tam, lai sniegtu atbalstu attiecīgajām personām. Un šie kopējie pasākumi, protams, papildina darbu, ko veic individuāli šīs atvari, šīs struktūras eh, darbinieki, lai uzlabotu konvencijas eh, uzraudzību. Runājot par um, Eiropas invaliditātes stratēģiju. Kā mēs zinām, šī stratēģija ir pamata instruments, kas sniedz atbalstu tam, kā Eiropas saimnība īsteno konvencijas prasības. Un šī iemesla dēļ stratēģijas pārskats un šis uh, pasākums arī zin, ir ārkārtīgi svarīgs. Kā mēs zinām no komisijas ziņojuma, Nu, ir panākts zināms progress. Ir pieņemta direktīva par piekļuvu internetam, kā arī priekšlikums attiecībā uz Eiropas eh, piemības aktu. Obligātas pie, piemības eh, prasības, kuras tiks eh, finansētas no struktūra un investīcijas fondiem. Kā arī tās attieks antipriekšnotiekumi, nu, piemēram, pārējot no iestāžu, iestādēs veikts aprūpas uz eh, dzīvu kopienu. Un te ir visi pozitīvi pasākumi, komisija uzņēmusies iniciatīvu ir citās jomās, tā skatām vienlīdzīgas eh, attieksmes direktīvā, tiek veikts izmaiņas. Bet eh, ko tad dara apvienotā nācija komiteja Ženēbā, kas savā vidustermiņa stratēģijas izvērtējumā rekomendē, ka Eiropas saimnībai būtu jāizstrādā viennozīmīgas vadlīnijas par um, šādu komiteju iesaisti, tā skaitā skaidru kritēriju, izstrādi ciešās, eh, ciešā sadarbībā ar invalīdiem un to organizācijām. 16. gada jūlijā Eiropas parlaments arī aicināja komisiju izmantot eh, šīs strateģijas pārskatu tam, lai izstrādātu visaptvarošu, tā skaitā arī eh, dzemziņā iekļaujošu stratēģiju, apņēmību darboties arī ārējām diapazonā, uh, un tāpat arī noteica skaidrus grafikus un indikatorus. Līdztekus uh, tam, ka ir nepieciešams grafiks, konkrēts grafiks šiem pasākumiem, alaži jāaptur prātā tas, ka jānodrošina uh, adekvāta uzraudzība tam, kā praksē tiek īstenot likumdošanas pasākumu un priekšraksti. Tikai tā var nodrošināt efektivitāti. Tāpēc stratēģijā jādomā par uh, pastāvušiem un nākotnes izaicinājumiem, pēc kā tā taupības pasākuma ietekme uz cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī uh, par um, um, bēgļu krīzi, kas ir nu, tikai divi tādi aktuāli piemēri, tas varbūt arī citi. Tālāk, kā tad mūsu satvēra locekļi, mūsu struktūras locekļi piedalās šajos pasākumos? Pamatiesība aģentūra un invaliditātes fórums ir uh, piedalījušies publiskajās konsultācijās par stratēģijas eh, vidusposmu pārskatu. No savas puses esam izcēluši, ka stratēģijā būtu jāaptver pasākumi, kas nodrošina to, ka CPD komitejas eh, novērojumi, nu, piemēram, par struktūra investīciju fondu piemērošanu, tiek reāli īstenoti. Būtu svarīgi šeit pieminēt eh, to, ka šīs organizācijas ir lūgušas arī uh, to, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu iespējas piedalīties politiskos procesos un struktūrās. Nu, piemēram, tika ieteikts, ka Eiropas Savienība varētu uzlabot pieejamību uh, balsošanas iecirkņiem, ka varētu izstrādāt standartizētas vadlīnijas tam, lai izvērtētu, kāda ir pieejamība publiskām ēkām, kur uh, nu, pārsvarā arī vēlēšanas uh, iecirkļi tiek, tiek izveidoti. Tāpat arī forums norāda, ka Tas, ka cilvēkam ar uh, psihosociālajām un intelektuālajām grūtībām bieži vien ir grūtības piekļūt vēlēšanu iecirkņiem, līdz ar to viņi arī nepiedalās vēlēšanās. Saskaņā pamatiesība aģentūra stratēģijā var iekļaut pasākumus, lai, pakļau, lai palīdzētu Eiropas Savienības institūcijām stiprināt jau pastāvošos mehānismus, kas iekļauj uh, invalīdu organizācijas attiecīgos procesos. Tas, kad izteica aicinājums veidot konsultīvās padomas, kurās piedalās dažādas personas ar invaliditāti. Tāpat vajadzētu sekmēt arī uh, šo cilvēku līdzdalību konsultatīvos procesos, nodrošinot to, ka nu, šie procesi tiek attiecīgi reklamēti un arī izmantojot pastāvošos pieejamos plašsaziņas līdzekļus. Tāpat arī jānodrošina bērnu tiesību un sieviešu ar invaliditāti tiesību aizsardzību. Un te lūk tikai daži no piemēriem, kur, kas liecina par šī mūsu satvaru līdzdalību strateģijas pārskatā. Par nākotni ir nepieciešama atjaunot un visaptveroša holistiska stratēģija, Pretējā gadījumā konvencija pil, pilnvērtīgi pil, pilnvērtīgi īstenot arī netiks. Paldies. Tankis, jā. Lielas paldies. Un tagad pāriesim pie ceturtā eksperta. Un tagad eh, šis būs tāds tehniski sarežģītāks pasākums. Eh, sirsnīgi sveicu Damianu Tatiču, kurš ir priekšsādātāja vietnieks ONCPD komitejā. Viņš ir mums pievienojies ar Skype video konferences starpniecību no Belgradas, ja pareizi mani informē. Sirsnīgs veids jūs, Tatiča kungs, lūdzu jums vārds septiņas minūtes jūs paziņojumam, jo mums nav daudz laika. Lūdzu. Paldies, priekšstādā, dāmas un kungi.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

Dankeschön. Tas. Paldies. Uzklausījām četrus ekspertus. Tagad uh, sāksim diskusiju. Sākumā vārds uh, um, referentē Helgai Stīvensē. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētājiem, kolēģi, cienījami eksperti, dāmas un kungi. Pirmkārt, vēlos pateikties um, visiem ekspertiem, kas atrada laiku, lai mūs um, šodien uzrunātu, lai piedalītos šajā viedokļa apmaiņā. Paldies arī MPL komitejas sekretāriem par to, ka nodrošināta uh, um, pieejamību šajā zālē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti ir pieejami šie procesi, un tāpat arī viņu organizācijām ir iespēja piedalīties šādos pasākumos. Un nu, sevišķi pozitīvi vērtē arī komisijas gatavību kopā ar eh, parlamentu strādāt pie stratēģijas uzlabošanas arī pēc 20. gada. Vēlos atzīmēt, ka ziņojuma projekts, eh, kāds ir iesniegts eh, šodien, kā jau ziņots, ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar EDF, ar tās locekļiem, kā arī ar sadarbībā ar citām Eiropas organizācijām, kas eh, strādā pie pieejamības un nediskriminācijas jautājumiem. Pēc pāris nedēļām pēdējā MPL komitejas sanāksmē mm, mans birojs eh, norganizēja astoņus eh, seminārus ar ekspertiem, kas bija ļoti labi apmeklēti un kas palīdzēja uzlabot arī ziņojumu projektu kvalitāti. Tāpat vēlos pateikties Marijanai Hārkenai un Kožakungam, maniem kolēģiem, par uh, labo sadarbību. Runājot par šiem semināriem, vēlos arī pateikties dalībniekiem un uh, tiem, kas atsūtīja šiem semināriem savus pārstāvjus. Es ceru, ka tie bija noderīgi un informatīvi. Nedēļas uh, sākumā tekta, teksta projekts tika nosaucts EDF un uh, tās dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka visi ekspertu komentāri, kas izskanējušos dialogos un semināros, ir um, adekvāti un korekti atspoguļot ziņojumu projektiem. Paralēli turpināju darbu ar EDF uh, un tās locekļiem uh, pie grozījumiem. Uh, Sākotnēji ziņojuma projekts ir visai lakonisks. Tādēļ bija virkne grozījumu, kas nodrošināja to, ka tiek ņemt vērā ekspertu komentāri. Mans birojs eh, nosūtīs eh, šos grozījumus eh, tad visiem ēnu referentiem līdz termiņam, kas ir 6. septembris, tā kā mums būs pietiekami daudz laika, tam iziet cauri. Es, protams, saprotu, ka būs vasaras brīvdienas, bet nu, tomēr es domāju, ka laika būs pietiekami. Lūdzu, dodiet ziņu manam birojam, vai varat par, tātad, parakstīties šiem, zem šiem grozījumiem. Un ceru, ka arī turpmāk mums būs laba sadarbība ar uh, CPD, imunitātes organizācijām, komisiju, kā arī maniem ēnu referentiem. Nekavēties sazināties ar manu biroju, ja jums ir kādi jautājumi par šo ziņām var, vai grozījumiem. Un vēlreiz liels paldies ekspertiem, ka ieradāties šodien un mūsu uzrunājāt. Jūsu komentāri ļoti noderīgi. Un paldies arī par šī pasākuma norganizēšanu. Un cerams, ka mūsu sadarbība turpināsies jau turpmākajos mēnešos un būs gana gluda. Paldies! Marek Pluram, EPP, tak tam pat izstrādā, lūdzu. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, bardzo cieszę się z dzisiejszego... Dātie kolēģi, dāmas un kungi, man ir liels prieks, ka šī sanāksme ir sarīkota. Es tiešām ceru, ka šīs diskusijas rezultāti atspoguļosies arī īstenošanas eh, ziņojuma gala versijā runājot par Eiropas invaliditātes stratēģiju. Eh, ļoti svarīgi, ka ir uzklausīti dažādi, eh, uzklausīts dažādas interesētās puses par stratēģijas īstenošanu un nākotnes izredzē. Mēs esmu izsūtījis dažādas uh, anketas un organizējis uh, seminārus, uh, lai uzklausītu šos viedokļus un dotu ieguldījumu šā ziņojuma sagatavošanā. Es gribētu informēt jūs par anketu uh, aptaujas rezultātiem un par to, kas izskanēja semināros. Pirmkārt, tika uzsvērts tas, ka nepieciešams plašāk informēt par to, ka šāda stratēģija pastāv būtu vēlams organizēt uh, popularizēšanas kampaņu. Tāpat, lai uh, mēs uh, justos atbildīgi par uh, stratēģijas īstenošanu, uh, Eiropas komisijai uh, aktīvāk jāuztur dialogs ar interesētajām pusēm manuprāt, eh, jāizmanto modernās saziņas metodes, eh, ciešāk jāsadarbojas ar eh, dalību valstīm un Eiropas komisiju, lai to nodrošinātu. Tad rezultāti būtu daudz labāki, un tas būtu kaut kas vairāk nekā vienkārši komisijas uh, Uh, interneta vietnē um, sarīkotās konsultācijas. Tāpat uh, ieinteresētās ja puses jāiesaista uh, visos stratēģijas sagatavošanas un īstenošanas posmos, kā arī stratēģijas izvērtēšanas procesā. Nākamais posms būs 2020. 20, 2030. gads. Ir jāinformē par to, kā stratēģija tiks pārskatīta un kā tā sasauksies ar Eiropas pieejamības aktu un citiem tiesību aktiem. Responde, respondenti arī vēlējās lai stratēģijā būtu uh, vairāk runāts par neatkarīgu dzīvošanu, personālo atbalstu, vietējām atbalsta sistēmām un deinstitucionalizāciju. Bija daudz uh, individuālu ieteikumu, tā skaitā par inkluzīvu izglītību. Paldies! Paldies! Es uh, lūkšu tagad runātājus nepārsniegt divas minūtes. Nākamā uzstājas uh, S&D grupas vārdā mm, Marita Ulfskoga, kura pārstāv Blinkevičuts kundzi. Jā, uh, mēs uzskatām, ka ir jāpārskata um, invaliditātes stratēģija, lai īstenot ANO konvenciju ir jāizveido atbilstoša uzraudzības struktūra, kas raudzītos, kā tiek īstenota konvencija. Tāpat stratēģijā nav ņemta vērā krīzes negatīvā ietekme uz cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas mums ir jādara. Cilvēki ar invaliditāti paļaujas uz sociālo aizsardzību, viņi ir eh, mazāk aizsargāti darba tirgū. Un eh, visu eh, šo situāciju ietekmē arī ekonomika. Mums ir jāatbalsta cilvēki ar invaliditāti. Un trešais punkts uh, ir būtiski eh, sākt domāt par Eiropas invaliditātes stratēģiju laika posmām no 2020. līdz 30. gadam. Ir palikuši vēl tikai divi gadi līdz pašreizējā stratēģijas eh, noslēgumam, un mums ir jādomā par to, kā mēs pildīsim savas saistības saskaņā ar ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Paldies! Thank you, Chair, and uh, thank Ben Aken. Paldies, priekšsēdētāji. Harkins, atvainojos, Harkins kundze. Jā, pateicos, ka šorīt tiek organizēta šā jautājuma apspriešana. Man ir jautājums uh, viesiem. vai pašreiz veiktie pasākumi atbilst ANO konvencijai, ja ir stratēģija pieņemta, ir citi pasākumi, kas īstenoti. Mēs zinām, kas ir uh, veiksmīgi darbojies, bet es gribētu zināt, kas nav bijis tik veiksmīgs vai nu likumdošanā vai uh, vadlīnijās un kas uh, nav ticis vēl īstenots un ko mēs varam no visa tā mācīties. Tālāk gribu jautāt, kādi pasākumi būtu nepieciešami jaunajā invaliditātes stratēģijā, lai īstenotu ANO konvenciju. Es nerunāju tik daudz par integrāciju un aktīvāku cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanu, bet es vēlētos, lai tiktu runāts par pieejamības aktu, kas tika piesaukts par pilsētu vidi. Ja mēs nemainīsim pašreizējo nostāju, Uh, attiecībā uz uh, invaliditāti uh, pieejamības aktu, tad mēs nevarēsim visu īstenot. Paldies. Tagad vārds Tatjānai Ždanokai. <laughs> Thank you. Uh, so, Paldies. We just, uh... Mēs Vēlamies vispirms pateikties uh, Helgai Stīvensai un sekretariātām par šīs dienas sanāksmes organizēšanu, par to, ka ir notikušas tematiskas tikšanās ar dažādām nevalstiskajām organizācijām. Mēs gaidām šo dokumentu, lai varētu iesniegt grozījumus. Es domāju, ka mums valda plaša vienprātība par to, ka vēlamies sasniegt. Esmu pārliecināta, ka varēsim parakstīt Helgas Stīvensas minētos grozījumus, ko ir izstrādājuši lielākās politiskās grupas. Ļoti būtiski ir domāt par prioritārajām jomām, bet arī par uh, papildu jomām, it īpaši attiecībā uz uh, sievietēm un bērniem ar invaliditāti, un tāpat arī uh, monitorings ir ļoti būtisks. Es uzskatu, ka ziņojuma svarīgākā daļa būs tā, par kur, kurā būs runa par uh, nākotnes stratēģiju uh, laika posmām līdz 2030. gadam. Es uh, vēlu panākumus Helgai Stevensai šai darbā, un es ceru, ka mēs kopīgiem spēkiem strādāsim efektīvi. Jā, uz kundzei vārds. Godātie kolēģi, liels paldies komisijai un ekspertiem par viņu ieguldījumu šai darbā. Ekspert, vēlos pateikties arī ekspertiem par uh, viņu prezentācijām. Jā, mēs uh, redzam, cik liels uh, darba apjoms mums ir jāpaveic. Un jādomā par to, kādi pasākumi būs nepieciešami. Viens no pasākumiem varētu būt, ka mums labāk jāinformē par jau veiktajiem pasākumiem, jo jo ja nav pieejama atbilstoša informācija, tad arī uh, nav tik taustāmi rezultāti. Mums uh, notikusi uh, viedokļu apmaiņa arī uh, palīdzēja saņēma papildu informāciju par Eiropas invaliditātes stratēģiju. Mums ir jāapzinās, kāda ir pašreizējā situācija, kādi tiesību akti ir spēkā, jāizvērtē, kādi ir sasniegumi, kādi ir trūkumi, un tad mēs varēsim virzīties uz priekšu. Mums arī ir jāsaprot, kādēļ progress nav bijis pietiekams, ja tas tā ir tiešām bijis. Jāizmanto um, milzīgais potenciāls, ko piedāvā jaunās tehnoloģijas un jādomā arī par prioritātēm. Mums ir jānodrošina atbilstošs izglītības zināšanu līmenis un jābūt arī, uh, jāizvirz arī tālējoši mērķi laikā, kad uh, tiek īstenota taupības politika, ir jādomā par kultūru, un būtībā no kultūras un civilizācijas ir atkarīgs tas, kā mēs izturamies pret cilvēkiem ar invaliditāti. Un uh, nevajag uzskatīt, ka šie cilvēki ir vienkārši sloks sabiedrībai, rada papildus izmaksas. Mums, eh, mūsu darbā ir jāatbalstās uz līdz šim sasniegto, eh, jārada iespējas, jādod iespēja izteikties tiem cilvēkiem, kur līdz šim nav uzklausīti. Un nepiekāpsimies grūtību un politisko spēļu priekšā. Nebaidīsimies no šo pasākumu izmaksām. Mums ir uh, jāatbalsta grupas, kurām ir nepieciešama palīdzība. Paldies! Monsieur le Président. Elēns Konze, paldies, priekšsādātāji. Šis ir uh, ziņojums par uh, vienu posmu, uh, kas iekļaujas plašākā uh, stratēģijā Uh, Eiropa jau kopš 2000. gada strādā pie plašas uh, nediskriminācijas politikas īstenošanas, lai veicinātu mobilitāti Eiropā. Uh, šajā jomā ir definētas prioritātes un ir trīs rādītāji, kas ir satraucoši nodarbinātība, nabadzība un izglītība attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, un būtībā neviena dalība valsts nav izstrādājis visaptverošu politiku, kas būtu veltīta cilvēkiem ar invaliditāti. 2000. Uh, gada 12. māja padomes paziņojumā ir runa par to, ka ir jāveido īpaši pasākumi attiecībā uz 120 miljoniem iedzīvotāju, kas ir viena piektā daļa no Eiropas iedzīvotājiem. Šī uh, tirgus apjoms ir aptuveni 30 miljārdi eiro. Un jāsaka, uh, katrs uh, cilvēks uh, pastāvīgi vai uz īstu brīdi arī saskaras savā dzīvē ar invaliditāti. Un mums ir jādomā par to, kā novērst to, ka šis uh, teikums, kas ir ierakstīts ziņojuma 4. lapusē, paliek tikai tukši vārdi. Paldies. Uh, ja vēlamies vēl dot vārdu mūsu mūsu ekspertiem, tad diskusijas mums būtu šobrīd jābeidz. Kozkungs, vai mums ir jāuzklausa eksperti? Vēl. Mums vēl ir septiņas minūtes, lai uzklausītu četrus ekspertus. Un tad katram būtu divas minūtes. Jūs vēlaties vienu minūti, Kozkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Es negribu atkārtot visu, ko iepriekšējā runātāja teica. Es gribēju tikai eh, norādīt uz to, ka ir ļoti svarīgi, lai ziņojums būtu līdzsvarots un realistisks, lai tiktu iekļauti tur neāri realistiski mērķi. Un konsultācijas, kas man bija ar ekspertiem, eh, kas bija ļoti noderīgas, uh, um, pēc tā es tomēr redzu, ka joprojām ir tādi priekšstati, kas nav uh, īstenojami. Tātad mums ir jāformulē realistiskāk e, šīs te prasības, kad runājam ar padomu. Paldies! Yes. Tas bija mazāk par minūti, ļoti labi. Tagad uh, Emanuela Granža, kas ir nodarbinātības ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāja. Un Eh, tagad izteiksies visi eksperti. Eh, būšu lakoniska. Vēlējos atgādināt, ka pašreizējā stratēģija tika sagatavota balstoties uz ANO konvenciju, pat ja tā toreiz vēl nebija ratificēta, bet mēs jau bijām to parakstījuši. Ir skaidrs, ka jaunā stratēģijas prioritāte ir jābūt ANO konvencijas īstenošanai Tāpat ir eh, jādomā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas mums ir ļoti svarīgi. Es vēlos eh, pateikties par eh, visiem jūsu komentāriem, ierosinājumiem un gribu teikt, ka izvērtējot pašreizējo stratēģiju un strādājot pie jaunās stratēģijas, mēs konsultēsimies ar pilsonisko sabiedrību, Eiropas iestādēm un ar visām interesētajām pusēm. Protams, komisija nestrādās viena pati kaut kur kādā nostūrītī, bet mēs tiešām uzmanīgi uzklausīsim visu viedokļus. Paldies! Dankis, jā. Liels paldies. Tagad uh, Imakulāta placencija. Nē, tas ir. Nē, te ir ielavījusies kļūda. Nē. Tomēr Nadja Hādāda, lūdzu, paldies. Es gribētu pateikties par visiem komentāriem un, ja mēs vēlamies spēcīgu invaliditātes stratēģija, kas atbilst CRPD, tad visai jaunajai līkumdošanai vai citas, citām saistībām, kas, uh, ko uzņems Eiropas Savienība, tad ir jāatbilst CRPD. Ja mēs runājam par uh, pieejamības aktu, tad uh, tur būtu jārunā tiešām par pieejamību, neizslēdzot ēkas, neizslēdzot uh, pārvietošanās brīvību un tiesības cilvēkam ar invaliditāti tikt atpazītam uh, un uh, pārvietošanās brīvība tiešām būtu jāņem vērā šajā pieejamības aktā, jo savādāk būs akts bez pieejamības, kas uh, tieši atņems cilvēkiem ar invaliditāti tiesības, kādas ir citiem Eiropas pilsoņiem. Tātad nākamajā invaliditātes stratēģijā tiešām vajadzētu uh, likt uzsvaru uz tiem CRPD eh, pantiem, visiem CRPD pantiem no 1 līdz 32. Paldies! Jā. Lielas paldies! Eh, Hikeis kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Atbildot vienkārši uz Marianas Harkinas jautājumiem, es gribētu uh, parunāt par divām vietām, kur vēl ir trūkumi. Um, CRPD komitejas noslēguma secinājumos ir iekļauts detalizēts saraksts ar to, kas viņu prāt pietrūkst. Un es domāju, ka mums ir jābūt tiešām ambicioziem risinot šīs problēmas, kas ir norādīts, un nevis tikai atbilst pēc būrta, bet arī pēc gara šīm prasībām. Un otrā joma, ko es gribētu pieminēt, Paraugieties, ko eh, teica monitoringa ietvara eh, locekļi atbildēs komisijai, jo tika teikts, ka ir svarīgi, lai būtu eh, nopietnas monitorings, monitoringa ietvars pastāv un detalizēti tika atbildēts komisijai par to, kas vēl ir jāizdara. Tātad ir šīs divas lietas, kurām es aicinātu jūs pievērsties. Paldies! Paldies! Un tad uh,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 Dankeschön nach Belgrad. Wir sind... Paldies Belgradai. Ar to arī diskusijas ir noslēgušās. Paldies visiem diskusiju dalībniekiem, jo īpaši mūsu ekspertiem. Sirsnīgs paldies par jūsu dalību un par diskusijām. Mēs eh, turpināsim darbu pie šī jautājuma. Ziņojuma projekts 30. Eh, un 31. augustā tiks eh, skatīts nodarbinātības komitejā. Noslēguma termiņš, galīgais termiņš grozījuma iesniegšanai ir 6. septembris 12. Eh, ar eh, grozījumiem, tad eh, tos skatīsim septembrī un oktobrī balsosim. Un plenārsēdē droši vien novembrī šis jautājums tiks skatīts. Tātad mums, mums priekšā ir liels darba apjoms un vēl mums visiem veiksmi. Un līdz ar to šis darba kārtības punkts arī ir noslēgts. Lielas paldies! Labi, tad tagad eh, vai mēs varam jau sākt nākamo? Esam gatavi. Labi. Tad tagad uh, skatīsim uh, Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2018. gadam visas iedaļas. Pirmajai vārds referentei Dēdra Klūna. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Esmu izsūtījusi savu atzinumu projektu, turpinot to, kas tika pieņemts jūnijā, ko mēs arī devām mūsu budžeta komitejas kolēģiem, un tur bija nodarbinātības komitejas prioritātes sarunām minētas. Tātad mēs tagad precizēsim mūsu uh, atzinumā. Um, tagad ir publicēts uh, arī budžeta projekts un ir arī pieejama padomas pozīcija. Nākamais gads būs uh, svarīgs, jo mēs tovamies mandātu noslēgumam un mēs vēlamies uh, no, eh, panākt to, lai būtu pienācīgs budžeta ietvars. Nodarbinātība ir mūsu ekonomikas mugurkauls, un mēs šajā atzinumā vēlamies panākt to, lai nodarbinātības un izaugsmi veicināšanas programmas tiktu pienācīgi finansētas. Uh, grupas eh, lielā mērā ir vienisprāt šajā jautājumā, un tāpēc eh, es ar prieku gaidu eh, diskusijas pirms mēs balsosim 30. augustā komitejā. Šajā atzinumā es arī turpmāk pievēršos jauniešu bezdarbam, kas joprojām ir ļoti nopietns jautājums, un esam uh, no 24% 2013. gadā tagad samazinājuši šo apjomu, un tomēr tas ir ļoti augsts, eh, dažās valstīs augstāks nekā citur, bet, ja paraugāmies uz eh, cilvēkiem vecumā virs 25 gadiem, um, un ja raugāmies uz jaunākiem, tad eh, viņi daudz ir bez darba, un arī liela atšķirība starp dalību valstīm. Šīs atšķirības būs svarīgas Es pati arī gribētu iesniegt uh, grozījums, lai iekļautu citas uh, grupas, kas ir sliktākā situācijā. Un gandrīz 73 miljoni eiro ir um, solidaritātes programmai, kas dos daudziem jauniešiem iespēju piedalīties dažādās programmās Eiropas Savienībā. Un uh, es gribu panākt, lai nodarbinātības budžeta pozīcijas tiktu aizsargāts, lai visiem būtu pieejams uh, darba vietas, un es uh, arī ar prieku uh, skatīšu padomas priekšlikumus, eh, un es ceru, ka šīs iniciatīvas tur tiks aizsardzētas. Grozījuma iesniegšanas termiņš eh, šim atzinumam ir 17. jūlijas, un eh, es gaidu kolēģu ieguldījumu un gribu jau pateikties visiem, pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu un um, man atvēlēto laiku. Labprāt sadarbošos ar viņiem arī turpmāk. Uh, gatavojot eh, balsojumu šajā komitejā oktobra beigās. Tātad es eh, uzklausīšu arī kolēģi komentārus šodien. Paldies, priekšsādātāji! Dankisē! Lielas paldies! Un tagad eh, sociāldemokrātu vārdā Sergio Gutieres Prieto lūdzu. Muchas gracias, presidente! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, priekšsēdētāji, man ir liels prieks, ka es eh, jūs eh, atkal redzu šodien kā mūsu priekšsēdētāju. Gribētu pateikties referentei par darbu. Esmu pārliecināts arī par to, ka arī turpmāk varēsim eh, tikpat labi sadarboties, kā mums tas izdevās jau iepriekšējā ziņojuma sakarā. Neskatoties uz politiskām pārdomām, uh, kurus jau paudām attiecībā uz 2018. gada budžeta mandātu, gribētu uzdot dažus konkrētus jautājumus, kas nodarbina sociāldemokrātu politisko grupu attiecībā uz šā gada budžetu. Pirmkārt, mēs nesaprotam, kā tas var būt, ka jaunās saistības un jaunās politikas, ko uh, Eiropas komisija ir apsolījusi, kā atbildi uz jaunajiem izaicinājumiem, piemēram, aizsardzība, drošība un tā tālāk, piemēram, Eiropas solidaritātes korpus, kā šīs finanse, prioritātes tad, lai finansē uz citu jau pastāvošu programmu rēķinu, kas ir Eiropas Savienībām, kas ir ļoti svarīgas. Es nesaprotu, kā, piemēram, Eiropas eh, solidaritātes korpusu tad gatavojas finansēt uz to līdzekļu eh, rēķina, kas ir atvēlēts sociālajiem jautājumiem. Mums ir jāraugās, lai šie jaunie instrumenti eh, un jaunās politikas, kuras mēs atbalstām, uh, um, arī iet roku rokā ar lielākajām iemaksām no dalībvalstīm Eiropas Savienības budžetā, un lai uh, šie, šīs prioritātes uh, nenonāk maksājuma uh, apropriācijās. Uh, šīs prioritātes ir ļoti svarīgas darbvietu radīšanai, sociālajai kohēzijai, kā teicu jau. Mēs nesaprotam, kā šie uh, projekti uh, var tikt uh, finansēti uz citu projektu rēķina. Uh, tie tiek tagad tā kā savstarpēji pretnostatīti. Kaut gan šeit taču ir runa par uh, uh, izšķirīgi svarīgām ērtī, vērtībām, kuras nekas cits nevar aizstāt. Ir jau uh, maksājumu apropriācijas Eiropas sociālajā fondā iekļauts uh, šiem mērķiem. Vēl viens uh, jautājums ir tas, ka nākamā gada budžetā mēs uh, redzējām, ka ir samazināts maksājuma apropriācijas eh, par 9% visnabadzīgākajiem. Mēs eh, esam situācijā, kad eh, sākam tikt galā ar uh, ekonomikas krīzes uh, sekām, un tad sāk izskatīties, ka varbūt nav vairs tik svarīgi tik ļoti uh, strādāt pie ārkārtas situāciju fonda, bet es domāju, ka šis ir īstais brīdis to vēl stiprināt, jo um, iziešana no recesijas uh, izpaužas ne tik ļoti um, viduslānī, bet tieši nabadzīgākie cilvēki no tā tiek skarti visvairāk, viņiem bieži vien trūkst uh, naudas pārtikai vai apģērbam, un šis samazinājums ir jālabo. Un tad vēl ir arī Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds, kas mūsuprāt eh, tagad atkal būtu jāstiprina. Un tagad eh, noslēgumā mēs esam pārliecināti, ka arī turpmāk mēs eh, pozitīvi varēsim sadarboties ar referenti un citu politisko grupu uh, pārstāvjiem, bet uh, svarīgi ir, lai mēs šajā komitejā aizsargātu to, kas ir šīs komitejas kompetence, jo īpaši Eiropas sociālo fondu un Eiropas uh, ārkārtas situāciju fondu. Paldies! Uh, eh, Trebēsijus kundze neredzu no EKR. Nākamā Marijana Harkina, lūdzu. Jā. Paldies! Un nu, pirmkārt, vēlos pateikties referentē par veikumu. Līdz šim mums bijis tiešām ļoti laba sadarbība. Un eh, ar gandarījumu var atzīmēt, ka viņi ir savā zemē ņēmis vērā un daudz šīs komitejas ieteikumus. Un eh, viņam runā par to, ka aizsargā budžeta pozīcijas, kas aizsās ar nodarbinātību. Tālos ir liels piebalso kolēģim Sergio. Te ir runa par eh, finansējumu solidaritātes korpusam. Un tas tiek eh, finansēts no pastāvošām programmām. Es nezinu, kāds tam īsti ir pamatojums. ESF Erasmus eh, bučas tiks apcepts. Nu, tas tikai tā viens tāds patvaļīgs eh, skaitlis. Un kādās jomās tad um, tiks uh, griezt un cirpts? Un vai mēs varam gūt pārliecību, ka šī nauda, kas tiks tērēt arī citā jomā, mums dos kādu pievienoto vērtību, bet tas ir vienkārši tikai tādēļ, kāds, lūk, um, nāca klajā šo ideju par solidaritātes um, korpusu, kas, kas, protams, nav pieņemama lieta, bet, bet cilvēks, kurš nāca klajā ar šo ideju, nesarūpēja finansējumu, tad pēkšņi nāca šī atkārsme, oi, nu, ko tad mēs tagad, tagad uh, ņemsim budžetu? Nu, lūk, un es ceru, ka šajā kontekstā es skatos uz septīto punktu. Vārds korpus. Uh, Nu, es ceru, ka tas, kā nu, slikts, slikts joks, laikam, drukas kļūda, un, un uh, nu, cerams, ka tā nesās ietekmi uz nu, korpusu pašu. Lai nu kā, Jā, arī cits programmas tiks apcerptas. Un nu, jautājums, vai ir kāda analīze, kas liecina par to, ka šie budžeta samazinājumi ir attaisnojumi, ka naudu ieguldot uh, citviet mums būtu kāda pievienotā vērtība. Pie Jo, manuprāt, šeit eh, mēs sastopamies ar kaut ko, kas nav īsti pamatots, un tas man bija jāpasaka. Paldies! Tev. Eh. Pimenta labais laikam nav ieradusies, Džīmām bet arī ne. FTD nav nominējuši referentu. Nu, Dominiks Martēns tad. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, nav nekādu pārsteigumu par Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2018. gadam. Katru gadu mēs konstatējam vienu un to pašu. Bezdarbs pieaug, jaunieši bez darba, maz, eh, mazie vidē uzņēmumi nespēja izdzīvot, migrantu skaits nesamazinās, cilvēki nevar eh, iztikt eh, ar algu un uh, nabadzības un sociālās izstumtības risks strauji pieaug. Un ja mēs palūk, mēs nevēršamies pret cēloņiem, bet cīnāmies pret uh, simptomiem ar uh, milzīgu finansējumu, miljoniem eiro ir globalizācijas pielāgošanās fonds, sociālās integrācijas fonds un citiem. Un tagad arī vēl jāpieskaita jauniešu ini nodarbinātības iniciatīva, kam nav nekādas jēgas, pat revīzijas palāta ir atzinusi, ka tā ir neefektīva. Un prasības ir vienas un tās pašas gadu no gada, nekas nemainās. Varbūt ir pienācis laiks uzdot pareizos jautājumus un noslēgumā nekas nav runāts arī par to, kā tiks kompensēts uh, iztrūkums, uh, ko radīs uh, Britu izstāšanās. Paldies, Dīča Empelvārdā. Sveicu divas komisijas pārstāvis. Brigita Velāji šeit izteiksies komisijas vārdam. Nu, iespējams, ka jūs varat dokumentēt arī pēdējo uzdoto jautājumu. Lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos parlamentam par atzinumu projektu, kurš kā vienmēr uzdot pareizos jautājumus attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta projektu un arī izceļ svarīgākos punktus saistībā ar prioritātēm, kas būtu jāizstāv šā gada eh, attiecīgajā budžetā. Es gribētu pievērsties eh, referentu un ēnu referentu uzdotiem jautājumiem. Komisijas budžeta projekts ir sagatavots balstoties uz padziļinātu uh, analīzi par uh, uh, attiecīgiem pasākumiem saistībā ar globalizācijas pielāgošanās fondu aprēķinātais finansējums, kas iestrādāts uh, budžeta projektā, uh, paredz uh, vajadzību nosekšanu un uh, paredz uh, FEAD paredz arī darbību veikšanu dalību valstīs. Finansējums nav samazināts, tas ir stabils un ir saskaņots ar paredzētām, paredzētiem pieprasījumiem. Ja tādu skaits pieaugs, ir arī mehānisms, kā vajadzības gadījumā finansējumu palielināt. Tālāk par Eiropas eh, solidaritātes korpusa izveidi. Tā ir jauna iniciatīva, un, protams, katras jaunas iniciatīvas gadījumā rodas jautājumi, tas ir pilnīgi normāli. Mūsuprāt, šī iniciatīva ir politiski ļoti būtiska, jo jaunatne ir komisijas prioritāte. Tā ir jaukta eh, vai kopīga iniciatīva, jo eh, šeit ir gan uh, Uh, brīvprātības elements, gan jauniešu nodarbinātības elements, uh, runājot par stažēšanās iespējām. Un es nerunātu par budžeta apcirpšanu, bet gan par līdzekļu pārvietošanu starp dažādām programmām. Uh, kā Mm, tas ir uh, bijis arī citu jaunu iniciatīvu gadījumā DSF ietvaros 25% ir jauna finansējuma, bet uh, attiecībā uz uh, atlikušo summu tātad jāņem vērā, ka mums ir daudz gadu finanšu schēma un ja parādās jaunas iniciatīvas, tad tās ir jāfinansē no uz esošo iniciatīvu vai programmu rēķina un um, dabiskie finansējuma avoti ir Erasmus, jo tur ir jauniešu nodarbinātības elements. Un uh, runājot arī par nodarbinātību jauniešiem, īzī un sociālais fonds, kura ieguldījums nav tik liels - 35 miljonu trīs gadu laikā. Ņemot vērā sociālo ietekmi, šī summa ir uh, relatīvi ierobežota, bet ir uh, jānodrošina finansējums šai iniciatīvai līdz DSF beigām, un tātad ir 25% jaunas naudas, ja tā varētu teikt. mērķis, pamatojums ir veicināt uh, integrāciju darba tirgu uh, jauniešiem, un mēs uh, ceram, ka pamata tiesību akts, tātad, kas jau ir pieņemts komisijā, tiks nosūtīts likumdevējam un tā ir viena no šā gada likumdošanas prioritātēm, un mēs ceram, ka jauniešiem veltītā iniciatīva uh, vainagosies panākumiem. Paldies! Sirsnīgs paldies! Nu, atgādināšu par grafiku. Ir viena korekcija ienākusies arī tāpēc, paņemiet paturprātā grozījumiem. Pa postāt iesūtīt līdz 14. jūlijam. Grozījumi savukārt par saviem projektu. Jaunais termiņš ir 17. jūlijas, um, pulksten divos. Nu, man ir garāks termiņš tagad. Laikam tur kaut kāda problemātika ar programmatūru ir. Līdz ar to termiņš nedaudz vēlāk tagad jāpārcelts, lai būtu uh, pēc tam vairāk laika un cerams, ka mm, referentiem uh, izdosies iekļauties šos termiņos un neblokomitejā 30. augustā. Uh, par to diskutēsim un balsosim. Nu, nedēļas gaitā, ceturtdienas pēcpusdienā, ja varēsiet vēlreiz ar um, uh, Uh, referenti parunāt par citām detaļām. Paldies par uzmanību. Esam pabeiguši maķinītu ātrāk, lai visiem labs pusdienlaiks. Un es uh, atpakaļ precīzi trijos sāksim ar balsošanu. Mums vēl ir uh, krietni ko pastrādāt. Un varbūt, ka pabeigsim arī laicīgi. Paldies un labu apetīti!